Państwa, <clears throat> wznawiamy posiedzenie. Kolēģi, ķersimies pie darba. Nazori dniach drudz. Ar mūsu delegācijas pārskatu par braucienu <clears throat> uz Azoru salām. Šis brauciens notika no 2. līdz 5. novembrim. Šo braucienu organizē kolēģis Sofija Ribeiro un uh, kolēģis uh, Serau Santos. Šīs uh, vizītes laikā mēs varējām iepazīties ar Azoru salu lauksaimniecību, kas ir ļoti specifiska, un varējām uzzināt arī vairāk par uh, piena lopkopības problēmām, uh, kam uh, šajā reģionā ir lielāka nozīme nekā citās citos reģionos. Braucienā mm. piedalījās uh, Andrijo, Vojčehovskis, uh, uh, Dēsa kungs, Viegas kungs un arī braucienu organizatori. Mūsu sekretariāts ir sagatavojis pārskatu par šo ziņojumu, un tagad es dodu vārdu Ribeiro kundzei. Obrigada, Sr. Presidente. Bem, caros colegas. Paldies, priekšsēdētāji. Kolēģi! Ah. Man... Neste momento. Oh, jā, um šajā ziņojumā ir atspoguļotas lielās problēmas, ar ko saskaras piena ražotāji šobrīd Azoru salās. Es vēlos pateikties visiem, kas piedalījās šajā braucienā, tīpaši mūsu priekšsēdētājam, Vojčehovska kungam un Desta kungam, kurš darīja visu iespējamo, lai šis brauciens varētu notikt. Es arī vēlos īpaši pateikties uh, Uh, maniem asistentiem, ETP uh, grupas darbiniekiem un visiem uh, citiem. Šodien es gribu jūs informēt par lielajām grūtībām, ar ko saskaras īpaši attālie reģioni. Azoru salu gadījumā tie ir klimata un ģeoloģiskie uh, apstākļi. Šīs salas specializējas piena lopkopībā un piens ir ļoti kvalitatīvs. Krievu uh, embargo un piena kvotu uh, atcelšana apdraud šīs nozares pastāvēšanu šajās salās. Eh, šī ir ne tikai ekonomiska, bet arī sociāla problēma, tā skar daudzas ģimenes, tāpat ir runa par bioloģiskās daudzveidības eh, saglabāšanu un eh, dabas aizsardzību šajās salās. Mums ir jāsaglabā arī vēsturisku un kultūras apsvērumu dēļ šī nozare kas ir tradicionāls nodarbs veids šajās salās. Ja mēs neko nedarīsim, lai saglabātu piena ražošanu Azoru salās, tā būs uzskatām par nodevību. Mēs apzināmies, ka situācija uh, pēc krīzes ir sarežģīta, bet šī situācija ir vēl smagāka Azoru salām. Mēs neprasām pozitīvo diskrimināciju, mēs gluži vienkārši vēlamies, lai līgumi tiktu ievēroti, tīpaši 349. līguma pāns par īpaši attāliem reģioniem. Jo uh, bez eh, šāda atbalsta mēs nespēsim konkurēt ar citiem reģioniem, jo ir augstāki transporta izdevumi un arī augstāki piena pārstrādes izdevumi. Es ceru, ka eh, Eiropas komisija spēs pieņemt eh, pasākumus, lai atbalstītu šo reģionu. Es arī lūdzu jūsu atbalstu, lai programmā uh, kas ir paredzēta um, īpaši attālo reģionu lauksaimniecības atbalstam arī tiktu veikti atbalsta pasākuma Azoru salām. Un es esmu uh, atvedusi jums arī paraugus ļoti kvalitatīvo Azoru salu pienu, ko jūs varat visi nogašot. Paldies! Tagad došu vārdu Santos kungam un Selimovičs kungam viņš arī vēlas uzstāties. Vispirms uzklausīsim Selimovičs kungu. Paldies par uh, šiem jautājumiem jau ir runāts bet mani īpaši satrauc tas, ka notiek vides un lauksaimniecības komiteju sanāksmes vienlaicīgi, un ja mēs esam abās šajās komitejās, mēs nevaram piedalīties divās sēdēs vienlaicīgi. Un tāpat tas mums rada sarežģījumus, sekot noteikti jautājumu izskatīšanai abās komitejās. Šobrīd, piemēram, tiek apskatīts jautājums par EFTA, Uh, vidas komitejā, kas ir ļoti būtisks mūsu komitejas deputātiem. Es saprotu, ka pastāv problēmas par šo jautājumu ir runāts, bet es aicinātu tomēr uh, apsvērt iespēju, lai uh, šīs sēdes tomēr nenotiktu vienlaicīgi, vismaz atsevišķos gadījumos. Paldies! Tagad vārds Santos kungam. Jā, tas bija jautājums par procedūru, ko, par ko runāja iepriekšējais kolēģis. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Jā, es sapratu, ka tas bija procedūras jautājums. Es arī gribētu teikt, ka mūsu brauciens uz Azoras salām bija ļoti uh, nozīmīgs ne tikai šo salu lauksaimniecībai, bet arī, es domāju, visiem deputātiem, kuri piedalījās šai braucienā. Es īpaši vēlētos pateikties kolēģiem Takijā, kura un arī manā, manai asistentei Annai Kamilai kura arī piedalījās uh, šīs vizītes organizācijā. Un vēlos pateikties arī Azoru salu deputātiem. Šī tikšanās palīdzēja mums nodibināt tiešus kontaktus ar šo saliedzīvotājiem un redzēt, kāda ir situācija uz vietas pašiem savām acīm. Un šī situācija ievērojami atšķiras no situācijas kontinentālajā Eiropā. Protams, akcents tika likts uz uh, piena ražošanu, jo šī nozara ir īpaši būtiska ekonomiskā ziņā. Un šī nozare īpaši cieš uh, no Krievijas noteiktā embargo, kas ir uh, satricinājis piena tirgu Eiropā, tāpat ir atceltas uh, piena kvotas, kuras līdz šim nodrošināja ilgtspējību piena ražošanai Azoru salās. Un līdz ar to šī nozare pārdzīvo īpaši grūtus laikus. Uh, tas, ka šīs salas atrodas tālu no kontinentālās Eiropas, sadārdzina piena ražošanu, ir augstāki transporta izdevumi. Un jau, protams, ir izveidot īpaši finanšu instrumenti, bet tie tiek piemēroti parastās situācijās, bet tagad uh, mēs saskaramies ar krīzes situāciju, kas skar visu Eiropu. Un piena ražošanas nozare Azoru salās nodrošina arī augstu Uh, dzīvnieku labturības standārtu, jo šie mailopi atrodas ganībās visu cauru gadu. Un tāpat uh, šī nozare ļoti svarīga lauku iedzīvotājiem un it īpaši jauniešiem, kuri var atrast darbu šai nozarei Un uh, šajā nozarē vidē uh, strādājošie ir pa 10% jaunāki nekā caurmērā Eiropā. ņemot vērā lauksaimniecībās, uh, lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību, nav iespējams attīstīt citus lauksaimnieciskās ražošanas veidu, jo šeit ir vulkāniska aktivitāte, ir uh, Oh, kalnains reljefs un uh, līdz ar to nav daudz citu alternatīvu, ko varētu attīstīt šajās uh, salās, kur ir ļoti specifisks klimats. Un visu minēto apsvērumu dēļ Azoru salas ir pelnījušas īpašu attieksmi un atbalstu no eh, struktūra fonda līdzekļiem. Eh, jau šis atbalsts ir eh, palīdzējis nostiprināt šo sektoru un pārvarēt zināmas grūtības. Tomēr ir arī cilvēki, kas ir pametuši lauku rajons, kas vairs nestrādā lauksaimniecībā. Kaut gan lauksaimniecība ir ļoti svarīga arī no turisma viedokļa, ainavas uzturēšanai, tā, tas, tā ir svarīga. Un pēdējo gadu laikā turisms tiešām attīstās šajā salā. Gribu pateikties Andriju Okungam un citiem kolēģiem, kuri piedalījās uh, šajā vizītē un uh, darbojās aktīvi, un es ceru, ka pēc šī brauciena viņi labāk saprot, kāda ir reālā situācija un ka viņi vēlas palīdzēt šim īpaši attālajam reģionam. Nikolsona kunga ziņojums par pienu tika pieņemts Eiropas parlamentā, tur ir atsauce arī uz īpaši attāliem reģioniem un to starpā arī uz Azoru salām. Un mums, kā lauksaimniecības komitejas deputātiem, ir jāaizstāv šī nozare un šie reģioni. Paldies! Divi kolēģi ir pieteikušies. Uh, debatēs, un tagad vārds Andrija kungam, un pēc tam uzstāsies Dēsta kungs. Paldies, priekšsēdētāji, es vēlējos pavisam īsi runāt un apstiprināt Ribeiro kundas un Santos kunga teikto, ka šī vizīte tiešām bija ļoti labi organizēta. Vēlējos pateikties Sofijai Ribeiro un Santos kungam un viņu komandām par vizītes organizēšanu. Um, mēs labāk sapratām, ko nozīmē jēdziens laimīgās govis, kuras dzīvo uh, Azoru salās. Un tie nav tukši vārdi, mēs redzējām, ko tas nozīmē praksē. Un es domāju, ka mūsu komisāram Hogan kungam arī vajadzētu aizbraukt turp un apskatīties e, uz vietas, kā tas izskatās un kāda reālā dzīvē izskatās piena krīze. Mums tiek teikts, ka tās tas nesot, bet e, šeit Azor salās varēja redzēt, kāda ir ietekme uz reģiona ekonomiku. Un tas viss apliecina, cik būtiski ir reorganizēt šo nozari, lai saglabātu vietējo ekonomiku. Šajā īpaši attālajā reģionā ir daudz specifisku apstākļu. Mēs apmeklējām deviņas salas, un šajās salās ir uh, atšķirīgas problēmas attiecībā uz ražošanas apstākļiem, arī attiecībā uz mobilitāti. Un šeit ir divkāršas grūtības. No vienas puses mobilitāte, transports šajā arhipelāgā, kurā ir deviņas salas, un otrkārt transports vai sakarī starp šīm salām un Eiropas kontinentu. Uh, Un eh, tādēļ vajadzētu padomāt par turpmākām reformām, programmām un kā tās pieskaņot eh, šādu eh, teritoriju prasībām. Un es domāju, ka uz mūsu pleciem gulstas atbildība uzlabot šo programmu un panākt to, lai ņemtu, tiktu ņemta vērā šī arhipelāga specifika un arī citu attālo reģionu specifika. Un, un mēs paši varējām pārliecināties par šo reģionu specifiku vizītes laikā. Paldies! Tagad vārds Desa kungam. Liels paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties Sofijai Ribeiro un kolēģim Santosam par labo organizāciju šai vizītei. Un šīs brauciens tiešām um, palīdzēja mums daudz ko uzzināt. Un Un tā tad mēs eh, šie, šis eh, lidojums bija ilgs, un pēc tam mēs arī braucām pa sauszemes ceļiem tikpat ilgu laiku, tā kā mēs eh, apzinājāmies, cik šis arhipelāgs atrodas tālus, un ar to ir arī saistīti lielie izdevumi. interesanti arī bija uzzināt, ka šīs salas veido 2% no Portugāles teritorijas un nodrošina 30% piena ražošanas apjoma Portugālē. Tātad šī nozare ir tiešām koncentrējusies uh, šajās salās un mums ir uh, jāparādz īpašas programmas, kas ņemtu vērā lielu attālumu no kontinenta un ir jāparādz īpašs apstākļi, īpašs atbalsts, lai nodrošinātu konkurentspēju. Šeit ir runa par 75 tūkstošiem eiro uz hektāru deficitāru un lieliem deficītu finansējumā, jo ražo, tās vietas, kur tiek piens ražots, atrodas tālu no pārstrādes uzņēmumiem. Un tāpat uh, Eh, jādomā par eh, kalnu reģioniem, lai nodrošinātu arī eh, šo attālo un kalnu reģionu konkurēt spēju, un es pateicos visiem kolēģiem, kuri piedalījās šajā braucienā, tas tiešām bija ļoti interesants. Paldies! Vai Man šķiet, ka bija kaut kādas problēmas ar tulkojumu. Es nezinu, vai tagad viss darbojas vai nē. Tak. Ok, proszę bardzo, dziękuję panu posłowi. Paldies. Vai kāds vēl vēlas izteikties par šo jautājumu? Kopfhörer nicht funktioniert hat, möchte ich nochmal wiederholen, dass ich mich bei unserem Ausschuss. Nu, tā tad, e, tā kā tā, tulkojums laikam nedarbojās, vēlējos jums vēlreiz pateikties priekšsēdētāji par, par šo braucienu un visiem, kas tajā piedalījās. Problem? Polish, Polish interpretation? I have problem, problem with Polish language.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 Un paldies arī organizatoriem par viesmīlību. Jāsaka, ka tiešām tikām ļoti mīļi sagaidīti visos līmeņos, tāpat arī runājām ar lauksaimniekiem, kooperatīviem. Un to visu varat izlasīt arī mūsu ziņojumā. Un um, būs arī pavadu vēstule pievienota ziņojumam, kuru pēc uh, tam nosūtīsim arī Eiropas komisijai, jo nu, es gribu pārslēgt izcelt pavadu vēstulē, ko jūs visi saņemsiet. Vēlreiz paldies organizatoriem! Es, protams, jau esmu pateicības vārdus paudis, bet uh, to nekad nevar būt par daudz. Un tagad nākamais punkts darba kārtībā. Ārkārtas autonomijas tirzniecības pasākumi ar Tunisiju. Ziņotāja ir Agilera Garcia. Nu, un pēc tam, kad Dīnta komiteja atcēlas vēlāku laiku savu balsojumu, arī uh, Mūsu gadījumā tas ir noticis līdzīgi, 11. janvārī par to balsosim, bet es domāju, ka šodien būtu labi, ja mēs varētu izskatīt grozījumus. Esam uh, dzirdējuši, ka notikušas arī Ānu referents sanāksmes, tāpēc došu vārdu Agilēras kundzei. Muchas gracias, presidente. Efectivamente. Eh... Paldies, priekšsēdētāji. Jā, es lūdzu, lai balsojums tiktu atlikts uz vēlāku laiku. Tāpēc, ka sanāksim ar eh, ēnu referentiem, ko noturējām. Liecināja, ka mēs gribam no sākuma visus grozījumus iztūkot un eh, tādam um, par tiem balsot. Tāpēc arī lūdzam balsojumu atcelt līdz janvārim. Mums eh, bija arī Strasbūrā darba sanāksme. Ne? Un es gribēju izmantot iespēju uzklausīt eh, gan ēnu referentus, gan arī komitejas locekļus. Saņēmām 54 grozījumus. Daži no tiem eh, nāk no citām grupām un ir eh, ļoti negatīvi noskaņot attiecībā uz komisijas priekšlikumu. Un priekšlikums ir tāds, ka komisija vēlētos uh, Tuncijai piešķirtā vēl 35 tūkstoši tonu olīveļas gadā. Nu, nā, tāpat grozījumos ir lūgts arī vislielāku skaidrību un norādīt, ka šai olīveļai ir jābūt Tunisijā ražotai. Un savukārt citos grozījumos tiek aicināts samazināt šo te papildus apjomu, tāpēc ka Tunisijai jau ir vairāk nekā 56 tūkstoši tonu kvota, ko tā nevienmēr izmanto katrā gadā. Un tāpat arī grozījumi par pašiem certifikātiem, par procesu. Un eh, ir arī grozījumi Eh, lai nodrošinātu to, ka tas nav tāds eh, pastāvīgs eh, kvotas palielinājums Tunisijai. Es gribētu izcelt to, ka, manuprāt, bažas ir tādas, ka atkal un atkal lauksaimniecība, un jo īpaši jau olīveļas kvotas tiek izmantotas, lai palīdzētu valstī, kas, protams, ir cietusi pēdējā laikā arī no teroraktiem, bet jo īpaši jau tiek izmantot eh, dienvidu eh, lauksaimniecība kā tāds eh, apmaiņas pasākums. Es vienam esmu pati no Andalūzijas, un mēs esam satraukšies par to, kā tas varētu ietekmēt mūsu tirgu. Nu, un ir arī grozījumi, kur tiek mēģināts mazināt šādas te risinājuma ietekmi uz olīveru tirzniecību Eiropas Savienības tirgū. Bet nu esam apmainījušies ar viedokļiem ar ēnu referentiem un um, mums ļoti iepriecina iespēja pārunāt situāciju arī ar jums, uzklausīt jūsu komentārus. Nu, nobeigumā gribu tikai teikt, ka saskaņā ar saņemto uh, informāciju, piemēram, no Inta, viņi nav iesnieguši nevienu grozījumu ziņojumam. Tāpēc es domāju, ir ļoti svarīgi, lai mūsu gala rezultāts būtu tāds, kur varētu atbalstīt vairākums. Paldies! Uzklausīsim runātājus. Paldies! Jāsaka referentiem, paldies arī citiem, kas eh, piedalījās, paldies eh, visiem kolēģiem un arī EPP. Es nedomāju, ka mēs būsim uh, pret šo te komisijas priekšlikumu papildināt eh, tunišķīšu kvotu olīveļas importam Eiropas Savienībā līdz jūnijam. Jo, nu, taisnība lauksaimniecība tiek izmantota, lai virzītu Eiropas Savienības ārpolitiku. Mēs esam redzējuši līdzīgos uh, situācijas saistībā ar Krieviju, un es neesmu pārliecināta, ka tas ir pareizais risinājums. Šobrīd situācija Eiropā ir tāda, ka ārpolitika tiek virzīta arī izmantojot lauksaimniecību. Mums ir jābūt realistiskiem. Ja mēs eh, skatāmies uz mūsu lauksaimniekiem šajā nozarē, jautājums ir, vai mēs varam absorbēt šādu te unikālu 2016. gadam domātu kvotu, uh, jautājums ir, kāda būs mūsu olīveļas eh, nozarē situācija 2017. gadā. Mums jau nav nekādas kristāla bumbas, nezinām, kas notiks, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu būt piesardzīgākiem nekā ierosina komisija. Ja mēs runājam par uh, divu gadu kvotām. Nu, nav veikts arī nekāds ietekmes izvērtējums, lai saprastu, kāda varētu būt uh, situācija nākotnē. Nu, un uh, jautājums ir, no kurienes nāk šie 35 tūkstoši tonu nākamajam gadam, uh, kāds ir pamatojums no komisijas puses, un uh, vai šādu te pašu daudzumu tik tiešām ir iespējams uh, pārnest arī uz 17. gadu. Mums nav zināmi dati, un varbūt komisija varētu paskaidrot, uh, kā tad tieši ir radies šis skaitlis. Nu, un eh, ņemot vērā arī to, ka komisija nav eh, papētījusi nopietnāk 2017. gada prognozes, nu, tad varbūt, ka varētu pastāstīt, kāda ir doma gaita, jo tā, nu, no zila gaisa tiek eh, piešķirts šie te kvota, kas ir par 50% lielāka nekā šobrīd. Nu, un eh, to visu pamato skaitļi nav tā, ka es stāstu pilnīgi smuļķības. Nu, tas viss sasaucas arī ar eh, sarunu sākšanu ar Tunisiju par eh, divpusēju nolīgumu noslēgšanu. Es nezinu, vai tā ir sakritība. Varbūt, ka tas ir tāds politisks žests drīzāk. žests, ar kuru Eiropas Savienība norāda, ka iespējams ja nākotnē šādas kvotas varētu augt skaitu un apjomu ziņā. Nu, lūk, jautājums ir, kāda tad ir saikne starp uh, šo te jauno kvotu, kam vajadzētu būt uh, aizsardzības mehānismam, uh, kas nodrošinātu pret tirgus kropļošanu, ir jābūt arī safeguard klausulai. Uh, Nu, man ir vēl kāds jautājums komisijai. Kāpēc komisija ir nolēmusi vienkāršot ikmēnešu pārvaldību Tunisijas importam? Savukārt, tagad runa ir par tādu ikgadu pārvaldību. Jautājums ir, vai jūs tiešām nesaprotat, ka tas novedīs pie ļoti būtiskiem riskiem. Šāda veida izmaiņas varētu no, nozīmēt būtiskas sekas mūsu nozarei, Nu, lūk, man tiemžēl būs jādodas prom, pie manis ciemos ir apmeklētāja grupa, bet es tik tiešām gribētu dzirdēt atbildes uz šiem jautājumiem. Paldies! Es aicināšu visus izteikties īsāk, tāpēc, ka mēs jau tagad kavējamies. Salimoviča kungam vārds. Paldies, priekšādātāji, paldies arī referentēju un pārējiem, kas piedalījās darbā. Mēs eh, tiešām esam ļoti labi pastrādājuši, bet par spīti tam eh, nevaram atbalstīt eh, kompromisa grozījumus, ko piedāvā referenti un pārējie. Centīšos pavisam īsi paskaidrot, pievēršot uzmanību skaitļiem, cenšoties saprast, ko tas nozīmē Tunisijai un mums. Kā jau visi zina, tad uh, Tunisijas ekonomika ir cietusi no teroraktiem. Tagad eh, viņi saražo 15% no tā, ko kādreiz spēja saražot. Tātad 15%. Piešķirot šādu te kvotu, mēs eh, dubultojam viņu ražošanu. Un tas nozīmē, ka līdz pat 30% eh, no iepriekšējā apjoma varētu panākt. Nu, un tas viņiem nozīmē ārkārtīgi daudz. Tas ir ļoti svarīgi pēc uh, terora uzbrukumiem. Ko tas mums nozīmē? Mūsu ražošana ir sarukas par 50% Eiropā. Par 50% ir sarukus olīveļas ražošana. Nu, un patēriņš vēl joprojām nav īsti mainījies, varbūt sarucis par pāris procentiem. Ko tas nozīmē? Mm, tas nozīmē 1% vairāk olīvieļas Eiropā. Tātad mūsu ražošana ir sarukusi par 50% un mēs importējam 1%. Nu, neizklausās, ka tas uh, iznīcinātu Eiropas uh, olīvieļas nozari. Mums tas neko īsti daudz uh, nemaina. Mēs šeit runājam par divām lielām itāļu pilsētām, par viņu īgatu patēriņu. Savukārt Tunisijai tas nozīmētu ļoti daudz, tā kā mēs nevaram atbalstīt to, ka komisijas priešlikums tiktu atšķaidīts. Mums prāt, tas ir labs. Paldies. Dziękuję. Pan poseł Smith. Smitam vārds. Paldies, priekšādātājs. Arī izteikšos īsi. Man ļoti liek prieks izteikties pēc kolēģa. Mūsuprāt, uh, Pats svarīgākais ir tas, ka tas ir pagaidu pasākums, mūsu tirgus pilnīgi noteikti var tādu pieņemt, un eh, nesamērīgā ietekme uz Tunisijas ekonomiku būs mm, daudz lielāka. Es eh, piedalos arī ārlietu komitejā, eh, jo īpaši jau koncentrējoties uz tuvajiem austrumiem, nu un risks, kā Arābu valsts varētu iesaikt atpakaļ anarhijā, nu tas varētu ietekmēt mūsu pilsoņus ļoti dažādos veidos un ļoti ievērojami šī nav, šis nav risinājums, un es pilnībā piekrītu tam, ka lauksaimniecība nebūtu jaukurē ārlietu interešu vārdā. Tas ir pilnīgi pareizi, bet, nu, mūsu sākotnējā viedokļa apmaiņa liecina, ka šīs jautājums ir jāskata atsevišķi. Tiešām tiek vestas sarunas ar Tunisiju par tiešniecības nolīgumu, un šīs kvotas ir pavisam neliels elements tajā. Tā kā mēs nevarētu atbalstīt eh, pirmo kompromisu grozījumu, tas ir vērsts uz eh, priešlikumu vājināšanu. Esam skatījuši arī citas ETP pievēlētos grozījumus par drošības pasākumu nodrošināšanu mazajiem lauksaimniekiem un eh, citi pamatot risinājumu, bet runa ir par pagaidu pasākumu. Uh, Tas ir tehnisks pasākums ar, jā, politisku nozīmi, bet tas nav precedents nākotnē, un tas nekādā ziņā neieskicē kaut kādus turpmākos virzienus. Šādas te risinājums radīs darba vietas un izaugsmi Tunisijā, un mūsu ražotāji var atļauties šādu te pasākumu. Es aicinātu kolēģus mūsu plašākas intereses likt pirms viņu pašu nacionālo ražotāju interesēm. Paldies. Un Čuļčuls de Castro. De Castro kungs. Paldies. Pirmkārt jau, es gribētu atbalstīt mūsu kolēģu darbu un piekrītu tam, kas jau ir tiek teikts. Mm, piekrītam, ko teica Garcija. Uh, bet eh, vai mēs esam droši, ka šis konkrētais pasākums eh, palīdzēs Tunisijai? Tunisijai ir jāpalīdz, par to nekādu šaubu nav, ņemot vērā terorāks ietekmes ekonomiku. Un tas ir pilnīgi skaidrs, bet šeit kaut kādā runa ir par pasākumu, kas nāks par labu industriālajiem ražotājiem, uh, Tunisijas olīveļa tiks ievest Eiropas Savienībā un nonāks diez zina kur. Nu, tas ir tāds bīstams precedents šodien olīveļa no Tunisijas. Nu, varbūt rītē būs kādas citas nozares produkti. Es nedomāju, ka šeit būtu jāizmanto lauksaimniecība un šāda te piekāpšanās viena produkta kontekstā. Es domāju, ka, protams, ir jāpalīdz Tunisijai augt un attīstīties Un es domāju, ka visu vajadzētu tiešām atcelt līdz janvārim, lai mēs varētu vēl padomāt cikāk par notiekošo. Nav ietekmes izvērtējumi, ir runa par lieliem skaitļiem, par pašreizējās kvotas dubultošanu, un uh, pašreizējā kvota pat nav pilnībā izmantota no Tunisijas puses, tā kā es um, nepiekrītu pāris lietām, kas ir izskanējušas. Ja mēs runājam par ietekmi uz mūsu ražošanu, tā varētu būt ļoti būtiska. Uh, Nu, varbūt, ka šeit ir kas vairāk slēpjas nekā pirmajās uzmetienās šķiet, jo, nu, gal galā ir taču arī ražotāji, ir arī ekonomiski operatori Eiropā, kas varētu labprāt gribēt tirgot šādu te tumsīs olīveļu. Paldies, es tiešām aicinu izteikties visus īsi, saka priekšsādātājs. Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. es grozījumos ierosināju atcelt šo priekšlikumu, tāpēc, ka tad, kad Eiropas komisija runā par solidaritāti šādos te pasākumos, nu, tad pēc idejas runa ir par tiešniecības politiku, un ne, nav man īsti uzticības notiekošajiem. Pirmkārt, jau es gribētu paskaidrojumu par to, kurš tad gūt labumu no šiem pasākumiem. Vai tik tiešām tie būs strādājošie un lauksaimnieki Tunisijā? vai tā tik tiešām būs sievietes nozara Tunisijā kopumā vai tikai dažas personas. Šeit runa ir par industriālu ražošanu, būtiska ir arī izcelsme, un olivēra, kas nāk ārpus Eiropas Savienības, ir krietni lētāka. Uh, Nu, un jautājums ir, kur ir ietekmes izvērtējums? Kāpēc tāda nav, un ja tāda nav, kā vispār var pieņemt šādas pasākumus? Paļposu Ajūzu. Ajūza kundze. Paldies, priekšsādātā. Izteikšos pavisam īsi. Es atbalstu referentu, ļoti labs ziņojums, arī kompromisa grozījumi ir ļoti labi. Un piekrītu arī tam, ko teica Dekāstro kungs Atkārtošu. Um, ka lauksaimnieki jau ir tie, kas maksās par šo situāciju. Olīveļa nav lielākā problēma Tunisijā, turisms lielākā problēma, bet mēs tur neko nevaram darīt. Ar šo priekšlikumu labumu gūs importējošie uzņēmumi, lai gan viss, ko viņi dara, gluži vienkārši apilda to pudelēs un uh, Uh, uh, importēm. Paldies. Pan posel des. Paldies, tagad desakungs. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Uh, pirms dažiem gadiem politiķi jūsmoja par uh, arābu pavasāri, es biju diezgan skeptisks, nu, tagad ir uh, drīzāk uh, ledus laikmets, nevis uh, pavasaris šajā sarāba valstīs. Un, un tā tad mums tomēr ir jāpalīdz šīm valstīm, vai nu viņi var mums sūtīt savus ražojumus, vai arī pie mums ieradīsies jauni, jaunieši no šīm valstīm. Un uh, Es uh, gribu teikt, ka šis ir neliels apjoms uh, un uh, tas tirgu neietekmēs un ir noteikti arī pārējas periods un mums nevajadzētu norobežoties no šīm valstīm un gribu teikt uh, Ribeiro di Castro un, un citiem kolēģiem, uh, ka Eh, ja mēs paaugstināsim par vienu procentu šo patēriņu, tad nekas slikts nenotiks. Es pats arī esmu olīvu eļas cienītājs. Cilvēkungs, paldies! Mēs esam absolūti pret šo priekšlikumu. Tas nekādā veidā neveicina Eiropas lauksaimniecību. Es domāju, ka tas pat ļoti negatīvi ietekmēs dažas no Dienvidu Eiropas valstīm. Tas tieši ietekmē mūsu ekonomiku. Jūs laikam jokojat un ja runājam par apjomu, nu, tas ir, runa ir par ļoti lielu olīveļas apjomu. Ja runājam par kontroli, es nezinu, vai tas notiks uh, reizi gadā, bet es nedomāju, ka mēs spēsim pietiekami ātri reaģēt, ja gadījumā kaut kas noies greizi. Ietekme ir jāizvērtē ne tikai no kopienas viedokļa, tā ir jāizvērtē uh, uh, katrai valstī individuāli. Kā jau es teicu, mēs šeit uh, sniedzam priekšrocības lielajiem ražotājiem, kuri um, tad pieaug šo lētāko eļu pašu savu eļai, viņi pārdos lētāku produktu visā Eiropā. Un ja runājam par ietekmi uz mazajiem ražotājiem un ietekmi uz patērētājiem, tad jāsaka, ka viņi pat nezinās, no kurienes nākusi viņu olīveļa. Paldies! Były pytania do przedstawiciela komisji. Bardzo proszę. Paldies. Dzirdējām jautājumus komisijas pārstāvjiem. Un tagad vēršos pie komisijas, lai viņiem būtu iespēja atbildēt. Lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, paldies, uh, dāmas un kungi, par šo vietokļu apmaiņu, par uh, šo piedāvāto dokumentu, ir 54 grozījumi. Komisija atbalsta šo priekšlikumu, bet jūs komiteja vēlas garantēt arī Eiropas ražotāju tiesības, un arī e, mēs to vēlamies. Mums e, vērtējot e, šo priekšlikumu ir jāizvērtē reālo ietekmi un nevajag pārspīlēt. Tas ir pagaidu pasākums. Otrkārt ir norādīts, ka jaun radītā kvota būs pieejama tikai tad, kad pastāvošā kvota 56,700 tonnas tiks iztērēta. Ja asociācijas nolīgumā paredzētā kvota netiks izsmelta, tad jaunā kvota nesāks darboties. Un treškārt, šis pasākums nekādi neietekmēs turpmākās eh, sarunas par uh, brīvās tirzniecības nolīgumu ar Tunisiju. Tātad šīs 35 tūkstoši tonnas var likties liels apjoms, ņemot vērā pašreizējo kvotu 56 700 tonnas, bet mēs esam veikuši analīzi un balstoties uz to ierosinām šo kvotu, jo mēs uzskatām, ka negatīvas ietekmes nebūs un ka šī kvota neietekmēs ražošanu Eiropā un olīveļas cenu Eiropas tirgū. Uh, šis apjoms 35 tūkstoši tonnas ir 1,7% no olīvu eļas ražošanas apjoma Eiropā šogad. Un no mūsu viedokļa eh, šāds apjoms eh, negatīvi neietekmēs eh, cenu tirgu, bet uh, gluži uh, šos, šo cenu drīzāk ietekmēs ražošanas apjoma svārstības Eiropā. Gribu norādīt, ka šobrīd no Tunisijas mēs vidēji importējam pēdējo piecu gadu laikā vidēji 87 tūkstošus tonu, puse 40 tūkstoši ir pašreizējās asociācijas nolīguma kvotas ietvaros, un otru pusi uh, importējama. Uh, tāda mehānisma ietvaros, eh, kā eh, valsts var eksportēt eh, šo eļu uz Eiropas Savienību apstrādei, un pēc tam šī eļa tiek atkal izvest no Eiropas Savienības, un muitas nodavas netiek piemērotas. Un šobrīd ir tāda sistēma Eiropas tirgum ir nepieciešama Tunisijas olīveļa, lai to varētu pārstrādāt un pēc tam eksportēt uz citām valstīm. Līdz ar to šis eh, jaunais apjoms 35 tūkstoši tonu vienkārši aizstās šo apstrādājumos olīveļas Uh, daudzumu, un uh, tām nebūs nekādas uh, negatīvas ietekmes. Jautājums, kādēļ tika atceltas mēneša kvotas? Tās bija noteiktas, lai ierobežotu importu tajos mēnešos, kas Uh, seko uh, rāžas ievākšanai, prot no janvāra līdz aprīlim, bet uh, šīs kvotas nedarbojās, jo tad, kad šie limiti bija ļoti zemi, Eh, šīs importa apjoms tomēr bija liels, jo tās tika importēts pārstrādes režīma ietvaros, un tādēļ mēs uzskatām, ka šo sistēmu nevajadzēja, eh, nevajadzētu saglabāt. Un eh, nobeigumā tātad runājot par nākamo sezonu. Uh, uh, jāsaka, ir prognozēts, ka eh, Tunisija šajā sezonā saražos 170 tūkstoši tonu, līdz ar to šis apjoms nav tik liels, lai tas varētu radīt kādas problēmas. Gribēju uh, norādīt uh, par grozījumiem. Mēs iebilstam pret grozījumiem, kas ierosina noraidīt uh, šo priekšlikumu vai saīsināt šā pasākuma darbības ilgumu, uh, runājot par kompensācijas pasākumiem Eiropas lauksaimniekiem vai kas uh, apraksta pašreizējo situāciju. Mēs uzskatām, ka tie neiekļauja šīs um, regulas um, kontekstā, jo tie ir iekšēji jautājumi, un gribu teikt, ka mēs pozitīvi vērtējam grozījumus par ietekmes novērtējumu, tie būtu jāizanalizē padziļināti, bet tomēr jāpārdomā formulējums, jo jāsaka olīva eļas tirgus situācija. Uh, ir atkarīga no daudziem citiem faktoriem, ne tikai no eh, Tunisijas eh, eksporta. Un tādēļ nevajag visu novelt uz, eh, uz šo nelielo importētās Tunisijas olīveļas apjomu un censties ar to izskaidrot visas pastāvošās problēmas. Priekšsēdētājs, kolēģi, mums ir paredzēts balsojums par šo jautājumu, bet tā vietā mums ir izvērsusies gara diskusija, esam ļoti iekavējušies šobrīd. Un tad gribētu jautāt, eh, tad, tad, eh, ja ir kādi jautājumi par balsojumu 11. janvārī, um, pēc tam, ka būsim atgriezējušies, atgriežoties Briselē, tas notiks tad, bet mums ir jāvienojas par balsojumu tagad. Tagad došu tad dosim iespēju referentiem, referentēju un ēna referentiem sagatavot visu vēl decembrī, lai darbs pie tā noslēgtos. Vārds uh, referentē. Paldies priekšsādātāji pavisam īsi. Gribēju pateikties visiem, kas izteicās šodien. Mēģināsim izdarīt visu, kas mūsu spēkos, un mēģināsim nodrošināt tātad veiksmīgu atrisinājumu. Ir jāatzīst, ka mm, Tunisija ir viens no faktoriem, kas ietekmē uh, olīveļas cenu, kā jau jūs teicāt, priekšsēdētājs var apliecināt, ka mēs gatavosim, mēģināsim nodrošināt, ka darbs tiek pabeigts līdz Ziemassvētkiem, lai varam balsot par priekšlikumu janvārī. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Kolēģi, tagad mums pievienojies Bernārda Valata kungs, kurš ir Pasaules dzīvnieku veselības organizācijas ģenerāldirektors. um, šī organizācija ir ekvivalents pasaules veselības organizācijai, bet, protams, viņas darbs saistās ar dzīvnieku veselību. Pan Walat włożył og po ogromne zasługi. Walata kungs ir strādājis ar lieliem panākumiem. Viņš ir bijis ģenerāldirektors Pasaules dzīvnieku veselības organizācijā jau vairākus gadus. Mums ir liels prieks jūs redzēt savā vidū šodien, un mums ir liels prieks, ka jūs padalīsieties ar savām zināšanām un savu ekspertīzi. Ir skaidrs, ka jautājumi, ar ko jūs strādājat, ir ļoti tuvi arī mums, vai mēs runājam par Āfrikas cūku mēri vai par anto, antimikrobu rezistenci, esam ļoti ieinteresēti tajā, ko pastāstīsim. Vēlreiz atkārtošu, ka esam priecīgi jūs redzēt mūsu vidū un gribētu paust uh, savu prieku par to, ka jums bija iespēja mums pievienoties. Tagad vārds jums pastāstīt par savu darbu. Merci, monsieur président. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir liels prieks eh, un gods eh, par šo iespēju jūs iepazīstināt ar mūsu organizācijas darbību un pastāstīt par uh, E, jautājumiem, kas e, tiek e, diskutēti šai sakarā. Man ir sagatavota PowerPoint prezentācija. Esmu arī atvedis lielu dokumentu apjomu, tie ir uz galda no manis pa labi, es ceru, ka visiem pietikšu izdevumu materiālu. Jā, lūdzu, ieslēdziet PowerPoint, lai tas būtu redzams uz ekrāna. Mūsu organizācija tika izveidota 1924. gadā, vēl krietni pirms ANO. Mēs esam neatkarīgi no ANO struktūras, un mūsu dalību valstis ar, to, ar šādu situāciju ir apmierinātas. 2000 gadā uh, šis uh, starptautiskais epizodiju birojs tika pārdēvēts par Pasaules uh, dzīvnieku veselības organizāciju. Mums ir 13 biroji pasaulē un vairāki biroji atrodas arī Eiropā. Mums ir 180 dalību valstis vēl tikai dažas klusā okeāna salas un Karību jūras salas nav pievienojušās mūsu organizācijai, jo tur praktiski nav dzīvnieku. Un uh, savas prezentācijas sākumā es gribu runāt par uh, lielākajām attīstības tendencēm, lopkopībā un sanitāriem riskiem saistībā ar globalizāciju. Tas nozīmē, ka arvien uh, aktīvāk pārvietojas personas, tiek pārvietotas preces, tāpat uh, notiek klimata pārmaiņas un cilvēks pārveido dabu. Tas viss uh, novērt pie tā, ka pasaulē eh, arvien vairāk uh, izplatās uh, mikrobi un arī dzīvnieku un veterinārās saslimšanas parādās uh, tādā zonās, kur līdz šim tās nebija sastopamas. Un, piemēram, arī Eiropā parādās Āfrikas izcelsmes patogēni, un tas viss ietekmē arī Āfri, eh, es atvainojos, Eiropas uh, profilakses uh, politiku uh, attiecībā uz uh, veterinārām saslimšanām. Un uh, ir aprēķināts, ka aptuveni miljārds trūcīgu cilvēku um, nodarbojas ar lopkopību, lai varētu izdzīvot. Un uh, ka lopkopība ir svarīgs etaps um, nabadzības pārvarēšanā, un uh, tas arī ir jāņem vērā īstenojot nabadzības samazināšanas politiku attīstības valstīs. Bet mēs arī konstatējam, ka parādās jaun ietekmes valstis un tajās uh, pieaug vidusšķiras īpatsvars un arvien vairāk pārtikā tiek lietoti dzīvnieku izcelsmes proteīni, gaļa, piena produkti un tam līdzīgi. Bet uh, uh, attīstītās valstīs šis patēriņš stagnē, tomēr jaunatīstības valstīs šis patēriņš pieaug un līdz ar to globālā mērogā arī dzīvnieku proteīnu patēriņš ievērojami pieaug. Tas arī ir saistīts ar sanitāriem riskiem, tā skaitā attīstītās valstīs, un tam arī ir jānosaka uh, Uh, attīstīto valstu uh, profilakses politikas īstenošana. Zinām tagad par dažām pretrunām uh, attiecībās ar cilvēkiem un dzīvniekiem, pozitīviem un negatīviem aspektiem. Tātad ir šie pretstati starp mājdzīvniekiem un vidi. Šī situācija ir ļoti sarežģīta un ir um, dažādi skaitļi pieejami, ko publicē, piemēram, Pasaules pārtiks organizācija, Livestock Shadow vai citas organizācijas. Viss ir atkarīgs no tā, kādi parametri ir ņemti vērā aprēķinot šo ietekmi, it īpaši runājot par siltumnīca efekta gāžu izmešiem. Vēl viens svarīgs uh, jautājums ir tas, kā um, novērtēt arī uh, dzīvnieku audzēšanas pozitīvos aspektus. Uh, jo um, atgremotāji, piemēram, celulozi un zālājus pārstrādā ļoti kvalitatīvos produktos, olbaltumos, kas cilvēkiem ir nepieciešami, lai izdzīvotu, jo dzīvnieku proteīni ir izšķiroši svarīgi bērnu smadzeņu attīstībā, jo pretējā gadījumā varāmies saskarties ar nopietnām sabiedrības veselības problēmām. Tādēļ ir jāņem vērā uh, lopkopības pozitīvos aspektus, kad mēs runājam par lopkopības kopīgo ietekmi uz vidi. Tāpat jādomā arī par cilvēku veselību. Nesen esam iepazinušies ar uh, publikāciju, ko sagatavojas kāda PVO, uh, sa ar PVO saistīta organizācija, kur bija runa par uh, pārstrādātu gaļas produktu ietekmi uz vēža attīstību pasaulē un kā brīnumainā kārtā šajā pētījumā bija saikne ar sarkanās gaļas patēriņu, kaut gan nav zinātnisku datu, kas šādu saikni pierādītu. Un šī publikācija parādījās tieši pirms 21. klimata konferences. Manuprāt, šādi strīdīgi jautājumi būtu jāizvērtē ļoti uh, zinātniskā veidā, un mēs protestējam pret uh, pārsteidzīgu uh, zinātnisku pētījumu interpretāciju. Tālāk par uh, slimību kontroles un uh, profilakses izmaksām. Uh, piemēram, šād, kā novērst šādu slimību ievazāšanu Eiropas Savienībā, cik izmaksā profilakse salīdzinot ar uh, sanitārām krīzēm, uh, kuras rodas, ja uh, tiek veikti nepietiekam uzraudzības un profilakses pasākumi. Tātad, uh, kādi uh, drošības pasākumi ir jāveic valstīm, lai varētu sevi aizsargāt. Un mēs secinām, ka šādi uzraudzības izdevumi ir daudz, daudz e, mazāki nekā krīzes pārvarēšanas izdevumi. Ne jau tādēļ mēs slēgsim uh, e, uguns dzēsēju depo, ka pēdējo mēnešu laikā pilsētā, teiksim, nav bijis uguns grēku. Un, uh, ja Uh, izplatās kāda slimība un ir jāizkauj lopi, lai apturētu tās izplatīšanos, tad ir ļoti sāsināta reakcija. Un tādēļ mūsu organizācija vienmēr ir iestājusies par profilaksi un vakcināciju, bet dažkārt ir gadījumi, ka nav iespējams uh, Uh, izskaust slimību, neizskaujot saslimušos dzīvniekus. Šeit es domāju, piemēram, par putnu, putnu gripu. Un tādēļ ir jāskaidro arī pilsoņiem, ka ir maksimāli jāizvairās no dzīvnieku izskaušanas slimību gadījumā, bet dažkārt uh, šādi pasākumi ir nenovēršami, jo sabiedrības veselība ir prioritāra. Jautājums, ko dod mūsu organizācija starptautiskai sabiedrībai? Mēs esam starpvaldību organizācija un nosakām uh, dzīvnieku uh, slimību kontrolas metodes, veterināro slimību uh, kontrolas metodas. Un jāsaka, 70% cilvēku saslimšanu ir uh, dzīvnieku izcelsmes, tātad veicot šos pasākumus, mēs aizsargājam arī cilvēku veselību. Un mūsu organizācijas nozīmi ir atzinos arī Pasaules tirzniecības organizācija. Un uh, tam ir svarīga nozīme arī strīdu izšķiršanās starp valstīm, kas tirgo dzīvnieku izcelsmes produktus. Mēs esam arī vienīga organizācija, kas esam atbildīga par dzīvnieku labturību un kopš 2004. gada mēs esam pieņēmuši lielu skaitu dažādu normu, bet pie tā es vēl atgriezīšos. Tāpat mēs esam atbildīgi par pārskatu publicēšanu, par veterināros saslimšanu izplatību dalību valstīs. Šī informācija tiek uzglabāta mūsu serverī un ar uh, internetu saskārni šo informāciju sabiedrība var iegūt. Es esmu arī atvedis nelielu CD-ROM, uh, Eh, kur ir ehm, pastāstīts par dalību valstu pienākumu eh, sniegt informāciju par eh, veterinārām saslimšanām. Tāpat ir kodeks alimentārius, kura uzdevums ir novērst dažādas trūkumus un pretrunas pārtikas drošības normās un uh, Uh, attiecas uz uh, pēcražošanas fāzi. Mūsu uh, sagatavotās un pieņemtās normas attiecas uz slimību informācijas sistēmu dalību valstīs, slimību profilaks un kontroles metodēm, tā izskaitā diagnostiskajiem testiem un vakcīnām, uh, tālāk attiecas arī uz drošu dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu tirzniecību pasaulē. Mērķis ir novērst neievazāt mikrobus importētāju valstī un tāpat laikā, lai novērstu, ka bez zinātniska pamatojuma šādi veterinārie fitosanitāri apsvērumi tiek izmantoti tirgus aizsardzībai. Tāpat mēs arī rūpējamies par dzīvnieku labturību, uh, saimnie, lauksaimniecībās, tālāk īstenoja, um, pieņemam arī normas par veterināro dienestu pārvaldības kvalitāti dalību valstīs, un tas attiec arī uz veterināru izglītības kvalitāti. Un tāpat mēs apstiprinām normas sanitārai certifikācijai uh, attiecībā uz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu importu. Tāpat um, mēs arī apkopējam informāciju par sanitāro stāvokli attiecībā uz noteiktām veterinārām saslimšanām, uh, tā skaitā BSE jeb uh, govu trakumu slimību. Tātad tiek piešķirts uh, no uh, uh, slimības brīvas valsts status vai arī um, noteikts riska līmenis, risks um, nezināms, kas ir uh, negatīvs vērtējums, otrkārt ir kontrolēts risks, valsts veic visus pieņemamos pasākumus, lai kontrolētu šo risku slimību, uh, bet šī valsts nav brīva no šīs slimības. Un um, trešais ir, uh, kur uh, šī, šis līmenis ir niecīgs risks, tas ir pozitīvs vērtējums valstī. Šo sistēmu ir apstiprinājusi mūsu ģenerālā asambleja. Un vairums Eiropas Savienības dalību valstu ir saņēmušas pozitīvu uh, statusu, un tam ir bijusi arī ļoti pozitīva ietekme uz Eiropas Savienības dalību valstu ārējo tirzniecību. Mēs izstrādājam arī zonēšanas koncepciju, ja uh, kādā valstī parādās noteikta uh, veterinārā saslimšana, Tad tā vietā, lai visu valsti pasludinātu par uh, skarto zonu, bet vienkārši tiek noteikta zona, kurā šīs uh, saslimšana ir izplatīta, bet pārējās uh, valsts ir brīva no šīs slimības un līdz ar to var eksportēt savu produkciju. Un līdzīga pieredze ir ASV attiecībā arī uz, un Eiropas Savienībā attiecībā uz cūku mēri. Mēs tāpat īstenojam uh, tādu jēdzienu kā kopīgā veselība, tātad ir runa gan par veterināro uh, dzīvnieku veselību, gan arī par cilvēku veselību, un mēs uh, kā pamatu piemēru uh, š, š, šīs koncepcijas izstrādē e, e, izmantojam e, trakumsārgu, putnu gripu un arī antimikrobu rezistenci, jo šie, jau, šis jautājums kļūst ar vienā nozīmīgāks ves, pas, sabiedrības veselības programmās. Un es minēšu arī turpmāk konkrētus piemērus. Tāpat mēs kopā ar uh, PVO uh, partneriem esam uh, sagatavojuši ceļvedi dalību valstīm par to, kā uzlabot veterināro dienestu un sabiedrības veselības dienestu sadarbību tur, kur satiekas cilvēks, dzīvnieks un vide, un kā mazināt riskus. Šis ceļvedis palīdz uzlabot dalību valstu likumdošanu šai kontekstā, ņemot vērā to, ka notiek globalizācija un klimata pārmaiņas. Un tagad konkrēti piemēri attiecībā uz mūsu dažādajiem pakalpojumiem, ja tā varētu teikt, kā uzlabot uh, veterinārās veselības sistēmu dalību valstīs. Dalību valstis var lūgt veikt neatkarīgu vērtējumu par uh, savas sistēmas kvalitāti. Mūsu uh, ir vairāk nekā simts īpaši apmācīti eksperti, kas veic šos izvērtējumus pēc dalību valstu lūguma kad ir veikta šī diagnostika, ja valsts tai piekrīt, ir uh, konstatēti trūkumi, tad mēs valstīm varam arī piedāvāt nu, recepti, kā pārvarēt šos trūkumus, un uh, mēs arī aprēķinām ar to saistītās izmaksas attīstītām valstīm vai e, reģioniem, kuri vēlas e, atbalstīt e, nabadzīgo valstu sistēmas kvalitāti, jo tā rada viņiem apdraudējumu, tad var aprēķināt, kādas investīcijas būtu nepieciešams, lai šīs valstis varētu izpildīt šīs kvalitātes normas, kas ir spēkā pasaules līmenī. Un ja ir konstatēti lieli nozīmīgi trūkumi, tad attīstības valstīm var sniegt konkrētu atbalstu uh, attiecībā uz uh, likumdošanu vai sadarbību ar uh, privāto sektoru attīstot profilaks un kontrols sistēmu jo tāpat apmācot veterinārus, jo bez veterināriem un laboratorijām nav iespējams īstenot efektīvus pasākumus. Šobrīd vairāk nekā 135 uh, laboratorijas darbojas savā šajā sistēmā un arī um, šī sistēma tiek izmantot, lai novirzītu uh, donoru valstu iemaksas uh, Eh, šīm eh, valstīm, kam nepieciešama palīdzība, un arī Eiropas Savienība aktīvi darbojas šai jomā. Bet dīvainā kārtā ir arī attīstītās valstis, kuras tagad lūdz mūsu palīdzību, lai varētu īstenot dialogu ar valdību vai parlamentu attiecībā uz veterināro dienestu uh, Uh, darbības kvalitāti. Piemēram, Austrālija, Kanāda, Japāna ir arī pie mums vērsušās. Eiropas Savienība pagaidām nav uh, lūgusi veikt šādu neatkarīgu izvērtējumu, ir uh, veikts uh, drīzāk pašizvērtējums, bet es rosinu arī jūs uh, vērsties uh, pie mums ar šādu līgumu, jo komerciālā ziņā šādām izvērtējumam nav nekādas negatīvas ietekmes. Tagad uh, piemēri par uh, vienoto veselību, par šo jēdzienu, ko es nu pat pieminēju. Mums ir oficiāls nolīgums ar Pasaules veselības organizāciju un mm, pat Saules pārtikas organizāciju par uh, to, kā uh, cīnīties pret uh, prioritārām uh, problēmām, slimībām, tātad uh, putnu gripu, trakumsērgu un antimikrobu rezistenci. Uh, ir Pasaules veselības organizācijas dalību valstis apņēmušās īstenot noteikts prioritātes sabiedrības veselības jomā. Un mums ir izveidots mehānisms, kurš palīdz īstenot mūsu labas pārvaldības izvērtēšanas sistēmu un arī PVO sistēmu un tiek nodo, īstenota konverģence šai jomā. Un uh, es jau pieminēju, ka mums ir izstrādāts ceļvedis ar ieteikumiem un jau ir donori, kas tagad subsidē mūsu pasākumus uh, visnabadzīgākajās valstīs, lai uzlabotu uh, Eh, sabiedrības veselības un eh, dzīvnieku veselības sistēmas kvalitāti. Un tāpat tiek veikt pasākumi, lai tuvinātu publisko veterināro sistēmu ar eh, privāto sistēmu, tātad, lai veicinātu sadarbību ar privātiem veterināriem, tāpat kā uzlabot profilakses sistēmu, uh, nosakot arī, kāda ir loma valsts iestādēm, privātiem veterināriem un lopkopiem un kā kopīgiem spēkiem uh, novērst uh, slimību izplatību. Nākamā programma ir uh, valstu kapacitātes uh, stiprināšana, tā attiec uz uh, attīstības valstīm, bet arī uz mūsu dalību valstīm, jo tām ir uh, nepieciešams pastāvīgi saņemt informāciju par slimību profilakses pasākumiem. Mēs uh, apmēram trīsreiz gadā organizējam pasaules mēroga konferences. Nākamgad Meksikā notiks plaša konference par dzīvnieku labturību, lai izstrādātu pasaules dzīvnieku labturības stratēģiju Mēs visām valstīm sniedz tā tad eh, ir katrai valstī ir eh, nacionālais pārstāvis un vēl astoņi eh, pārstāvi, kuri piedalās lēmumu pieņemšanā un um, ietekmes izvērtējumā attiecībā uz uz uh, slim, slimību profilaksi, un mums ir vairāk nekā 180 kontaktpunktu uh, šajās valstīs. Mums ir 300 uh, kontrola laboratoriju visā pasaulē, kuras ir atbildīgas par slimību apkarošanas metožu izstrādi. Vairums šo laboratoriju atrodas Eiropas Savienībā. To loma ir ļoti būtiska, sniedzot atbalstu mūsu organizācijai visās mūsu darbības jomās. Mums ir daudz zinātnisko publikāciju, un mēs arī publicējam uh, vadlīnijas attiecībā uz veterināro izglītību mums ir izdevies arī harmonizēt apmācības programmu saturu, lai nodrošinātu to, ka visi veterināri uh, iegūst uh, minimālo kompetenču līmeni, lai nodrošinātu gan dzīvnieku veselības aizsardzību, gan cilvēku veselības aizsardzību pasaulē. Tagad par dzīvnieku labturību. Mūsu uh, uzdevums ir izstrādāt dzīvnieku labturības normas. Un tagad viena piebilde. Kad mēs sākām izstrādāt normas par dzīvnieku labturību, Eiropas Savienība bija praktiski vienīgais reģions pasaulē, kas uh, uh, lauksaimniekiem, pārstrādes uzņēmumiem un pārvadāšanas uzņēmumiem noteica saistošas dzīvnieku labturības normas, bet trešās valstis, kas bija lielas ražotāju un eksportētāju valstis, šādas saistības saviem tirgus dalībniekiem neuzlika, un līdz ar to bija konkurences eh, ne, ko, kropļojumi, kropļojumi šajā jomā. Bet tagad, protams, ne visas valstis, bet ar vienu lielāks eh, skaits valstu šādas normas uh, ir ieviesušas, un līdz ar to konkurences apstākļi starp Eiropas valstīm un trešajām valstīm tuvinās bet, diemžēl, Pasaules tirzniecības organizācijas uh, normā, uh, normās nav skaidras norādes attiecībā uz mūsu dzīvnie, izstrādātām dzīvnieku labturības normām. Uh, atsevišķi TBT un GATT pasākumi ir ļāvuši Eiropas Savienībai un Kanādai mm, attiecībā uz noteiktiem uh, roņu izcelsmes produktiem e, paust Pasaules veselības, e, Pasaules tirdzniecības organizācija savu viedokli par e, dzīvnieku labturību un proti par roņu medībām Kanādā. Un uh, PTO pirmajā instancē ir pieņēmusi lēmumu par šo jautājumu, bet, diemžēl, mēs vēl uh, nebūtu nesam panākuši vienprātību PTO par dzīvnieku labturības jautājumiem. Tomēr mūsu 180 dalību valstu pieņemtās normas tiek īstenībā izmantotas divpusējās sarunās par tirzniecības nolīgumiem. Dažkārt uh, tiek arī panākti kompromisi šai sarunās, bet katrā gadījumā uh, šādās uh, div, sarunās par divpusējiem nolīgumiem nevar izvairīties no atsaucas uz mūsu izstrādātām normām. Tālāk uh, reģionālās uh, vakcīnu bankas, lai apkarotu trakumsērgu, kas, no kuras iet bojā uh, vēl ļoti daudz cilvēku pasaulē, tāpat arī, lai apkarotu kazu mēri un mutu ārtes un nagu sārgu. Ir jānodrošina, lai šīs vakcīnas būtu efektīvas, lai tās būtu uzreiz pieejamas vajadzības gadījumā, un uh, nabadzīgākās valstis var saņemt šīs vakcīnas vai nu par brīvu, vai arī uh, šie uh, operatori, kuri vēlētos īstenot vakcinācijas kampaņas noteiktās valstīs, var iegādāties kvalitatīvas vakcīnas šajās vakcīnu, uh, vakcīnu bankās. Arī Eiropas Savienība ir piedalījusies šo vakcīnu banku izveidē. Un uh, jautājums, ko no. Uh, no šiem mūsu īstenotiem pasākumiem iegūst Eiropas Savienība. Pirmkārt, mūsu veiktie pasākumi palīdz pasargāt Eiropas Savienības teritoriju. Mēs arī uh, veicām programmas, lai uh, lai uh, izskaustu noteikts veterinārās saslimšanas, piemēram, pagājušā gadsimta esam izskauduši govju mēri Eiropā, tāpat uh, strādājam, lai izskaustu trakumu sārgu suņiem un lai arī uh, izskaustu šo sīko atgramotāju mēri vai uh, Kazumēra. Tāpat mēs arī um, uh, uh, veicām pasākumus, lai uh, veiktu aizsargu pasākums pret bioloģisko terorismu. Ir notikusi konference par uh, bioterorisma riskiem saistībā ar uh, zoonožu izmantošanu bioloģiskā terorismā. Tāpat uh, jāsaka, ka Sahela reģionā uh, cilvēki dzīvo trūkumā un uh, viņus var viegli rekrutēt par teroristiem. Un tādēļ ir jāveic pasākumi, lai atbild, atbalstīt šo reģionu iedzīvotājus un tādējādi mazinātu terorisma risku. Un tāpat mēs arī sniedzām atbalstu Eiropas Savienībai cīņā pret ebolas krīzi. Mēs sagatavojām kartes par šīs uh, šī vīrusa izplatību noteiktās teritorijās, lai varētu veikt profilaks pasākumus un vakcināciju. Kā jau es teicu, pateicoties mūsu normām, tiek arī e, veicināta tirzniecība. Mm, gribu teikt, ka Eiropas Savienībā viss Uh, vairāk tiek ievērots mūsu izstrādātās normas. Un, ja tiek uh, respektēts mūsu organizācijas sagatavotās normas, tad tā ir savu veidu uh, garantija, kā izvairīties no strīdiem PTO ietvaros arī uh, Maskavā, Tunisā, Nairobi un citviet ir mūsu uh, biroji, kuri uh, darbojas šai sistēmā un tāpat jānorāda, ka Eiropas Savienība ir lielākais donors lai atbalstītu šos pasākumus un izglītības pasākumus visā pasaulē. To īsteno Digisante, Digitrade uh, atbalsta mūs uh, arī uh, mūsu darbā pie normu izstrādes, viņi piedalās mūsu komiteju darbā, ģenerāla asamblējās. Un Tāpat mēs strādājam ar DEFCO uh, attīstības jautājumos, uh, slimību profilaks īstenojot gan Afrikā, gan Āzijas valstīs, un gribu teikt, ka uh, Eiropas Savienība ir piešķirusi 3,5 miljonus eiro subsīdiju, lai īstenotu um, pārvaldības pasākums Eiropā un lai apkarotu trakumu sārgu un īstenot profilaksi. Tā kā jāsaka, visi ir ieguvēji šo, šai darbā, tās tie palīdz uh, aizsargāt Eiropas Savienības teritoriju, tāpat uh, ievieš uh, atbilstošu pārvaldības sistēmu citos pasaules reģionos un uh, mūsu organizācija arī veiksmīgi izmanto Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Paldies par uzmanību. Bardzo panu dziękujemy. Rzeczywiście. Lielas paldies. Patiešām, kas attiecas uz dzīvnieku labturību un dzīvnieku veselību, daudz kas jau ir panākts un sasniegts Eiropā un arī visā pasaulē, un tas lielākoties pateicoties jūsu vadītāja organizācijai un arī jums kā organizācijas vadītājiem. Kolēģi, mums ir pieci runātāji, kas ir pieteikšies uzstāties. Katram viena minūte. Sāksim ar Vačehovska kungu, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, tas tiešām ir ļoti īsts laiks. Prezentācija bija patiesi interesanta. Mēģināšu izteikties īsi. Jūs runājāt par uh, to, kāda ir sarez, cik sarežģīti ir izvirzīt dzīvnieku labklājību sarunu priekšplānā runājot par uh, tirzniecības attiecībām. Un tātad dzīvnieku. Un tā tad nepareizā attieksme dzīvnie, dzīvnieku transportēšanas vai kaušanas laikā tam ir negatīva ietekme arī uz, dzīvnie, uz cilvēku veselību. Ja dzīvnieki ir stresā, tas negatīvi ietekmē um, gaļas kvalitāti. Ja šie humanitārie argumenti nav pietiekami, varbūt mēs varētu izmantot šādu argumentāciju sarunās. Un otrkārt, Es ceru, ka Rumānijas kolēģi neapvainosies, bet mums ir būtiska problēma Rumānijā. Tur tiek saņemtas vēstules. Tātad dzīvnieku aizsardzības grupa saņēmusi vēstules, norādot, ka Rumānijā ir ļoti daudz klaņojošo suņu. Un cilvēki norāda, ka šie, cilvēki, šie suņi tiek brutāli nogalināti. Es atvainojos, ka pārkāpu laiku, bet šī ir man vienīgā iespēja uzdot šo jautājumu. Es zinu, ka daudz cilvēku tajā ir ieinteresēti. Tiek ieviesta dzīvnieku reģistrācijas sistēma, kas ir nepieciešams. Tomēr daudzi no dzīvnieku īpašniekiem nevar atļauties reģistrācijas izmaksas. Līdz ar to daudz dzīvnieku netiek pieregistrēti, viņi netiek vakcinēti. Un šķiet, ka tās rada veselības apdraudējumu. Es uzdodu šo jautājumu, jo esam saņēmuši daudz signālus no Rumānijas par šo jautājumu. Gribu uzdot jautājumu direktoru kungā, vai viņš apzinās problēmu un kāda būtu viņa reakcija. Atvainojos, ka pārkāpu runāšanas laiku. Priekšsēdētājs, es zinu, ka šī tēma ir ļoti tuva jūsu sirdīs, pārliecināts, ka jūs varētu runāt vēl daudz garāk, mums gan nav tik daudz laika. Nākamā runātāja Agilērs kundze. Paldies priekšsēdētāji. Paldies, direktorkungs. Man ir komentārs par vienu no jautājumiem, ko jūs minējāt. Dzīvnieku labturība ir tēma, kas ir bijis Eiropas dienas kārtībā jau gadiem. Mums ir ļoti augši, augsti standarti iekšēji, bet uh, imports rada negodīgu konkurenci un tiek nodrošināta līdzvērtīgi spēles noteikumi. Iespējams, ka problēma vairs nav tik liela un akūta, bet es neredzu dzīvnieku labturību nevienā no tirzniecības nolīgumiem, un tad jās, tas norāda, ka problēma vēl joprojām pastāv. Jūs pieminējāt arī dzīvnieku labturības globālo stratēģiju, vai jūs varētu nedaudz sīkāk par to pastāstīt un arī to, kā tā saskanējas ar Eiropas dzīvnieku labturības stratēģiju nākamajiem pieciem gadiem? Rupēkungs. Paldies, priekšsādātāji. Direktora kungs, jūsu prezentācija bija ļoti interesanta. Lielas paldies par to. Es gribēju padalīties ar dažām idejām par Āfrikas cūku mēri. Eiropas Savienība šo problēmu saskāršas pēdējo divu gadu laikā. Šī problēma ir ļoti akūta Baltijas valstīs un Polijā. Baltijas valsts ir tās, kuras patiesi cieši no cūku mēra un problēma aizvien pieaug, nevis samazinās. Dalību valstis, dalību valstu un Eiropas Savienības pūliņi nav snieguši nekādus taustāmus rezultātus. Kādi būtu jūsu ierosinājumi, kā mēs varētu cīnīties pret cūku mēri? Es lasīju, ka ir izsludināts konkurss par uh, Uh, iespējams vakcīnas radīšanu pret šo slimību. Um, kādas būtu jūsu prioritātes šajā jautājumā? Tagad, kad vai mūsu izmantotās pieeja un risinājumi ir pareizi, jūs prāt, paldies. Paldies, nākamā runātāja. Hāze Kampas kundze. Es nāku no valsts, kurā ir visā tātad lielākā, uh, lielākais ganāmpulku skaits uz iedzīvotājiem pasaulē. Un tad mēs eksportējam uz uh, Eiropu un arī ārpus Eiropas, kas, protams, rada arī savus riskus. Es runāju par uh, antimikrobiālo rezistanci, dažādām slimībām. Uh, un nu, tā tālāk. Pievienoties trešajai globālajai dzīvnieku veselības un labklājības konferencē, ko organizē OIE Kuala Lumpurā, ir izskanējusi rekomendācija, ka vajag jautāt tagad par dzīvnieku labturības globālo stratēģiju. Eiropas komisija, ka nav norādījusi, ka tā plāno tagad kādu stratēģiju, vai jums ir kādi komentāri par to? Paldies, un tagad Akjo kungs. Paldies priekšsādātājiem. Prezentācijas sākumā mēs dzirdējām, ka runātājs dod uh, priekšroku vakcinācijai. Uh, Mutes un nagu sērgai. Uh, Mums bija liela epidēmija 2001. gadā, mēs varējām to izskaust, izkājot. Ja mēs būtu izma... Tā, mēs varējām turpināt gaļas eksportu. Tātad mēs domājam, ka ir diezgan liela stimula, lai um, neveiktu vakcināciju. Kāda ir jūsu komentāra? Un runājot par Rumāniju, Uh, tur ir liels klaņojošo suņu skaits, un tiek norādīts, ka 22% no viņiem ir trakumsērga. Ko jūsuprāt vajadzētu darīt? Uh, ir cilvēku pārvietošanās brīvība, uh, trakumsērgu ārstēt nevar, un daudzi cilvēki, tāpat arī apvienot karalistē, kas rada risku, manuprāt, pareizais risinājums būtu iznīcināt visus šos suņus. Paldies, Dantāna kungs, tagad. Paldies priekšsēdētāji vispirms gribēju pateikties Lekungam ne tikai par šo uzstāšanos, bet par viņa veikumu šīs organizācijas vadībā, stiprinot tās starptautisko ietekmi. Un mums visiem vajadzētu viņam pateikties, kad viņš domā par mierīgāku dzīvi nākotnē, bet es gribētu jautāt, kā klimata pārmaiņas paaugstina sanitāro risku mailopiem Eiropā. Nu, okay. Pan, pan, pani prezident Maģinas. Paldies. Un tagad došu vārdu Maģinas skundzēm. Paldies, atvainojos, ka nedzirdēju visu prezentāciju, man bija jāpiedalās citā sanāks. Man ir četri konkrēti jautājumi. Pirmais - veterinārās profesijas loma, cīnoties pret tātad lopu problēmām un slimībām. Dalībvalstīs ir aizvien mazāk veterinārārstu, kas ir gatavi strādāt ar lielopiem. Apvienotā karalista ir īpašs gadījums, protams, bet šāda problēma pastāv daudzās dalībvalstīs. Kādi jūs prāt? Uh, būs ietekme uz dzīvnieku veselību un labklājību. Otrakārt, zāļu un vakcīnu pieejamība un arī izpētes puse. Kā, ko mēs varētu darīt politikas uh, pusē, lai nodrošinātu pienācīgas investīcijas šajā jomā, lai būtu pieejamas labas veterinārās zāles? Divi jautājumi par konkrētām slimībām. Šmalenberga vīrus. Kāda ir situācija? Jo, manuprāt, ir zināma plājas zinātnē, parādījās Eh, šī slimība īrijā, tad tā pazuda, neviens īsti nesaprot, kāpēc, un arī Jonas slimība un sasaist ar cilvēku veselību. Vai jums ir kādi komentāri par to? Paldies! Ja runā par savvaļas dzīvniekiem. Mm pastāv zināmas problēmas ar šo Uh, dažās sugās ar dzīvnieku skaitu. Dažādās sugās ir dažāda atšķirīga dinamika. Un tas var apdraudēt bioloģisko stabilitāti. Vai jums būtu kādi komentāri par to? Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, par to, runājot par to, kā dzīvnieku labturība sasaucas ar cilvēku veselības apdraudējumu. Nu, noteiktos gadījumos, ja mēs runājam par transportu vai lopkaltuvēm, tad dzīvnieku gaļa uh, var tikt pārstrādāta tā, ka var uh, rasties uh, publiskās veselības problēmas. Bet šo risku var mazināt, veicot inspekcijas, kontrolējot gaļu. Kā jūs zināt, veterinārās uh, uzraudzības likumdošana paredz Eiropā stingru kontroli, un to var arī izmantot, lai novērstu riskus. Diemžēl tā kā PTO tirzniecības nolīgumos neatzīsta dzīvnieku labturības normas, izņemot to tendenci, ko es eh, pieminēju, kas ir visam nesen, līdz ar to nevar e, uzsākt komerc strīdus par dzīvnieku labturības jautājumiem. Tādēļ es aicinu uh, visos divpusējos nolīgumos iekļaut normas par dzīvnieku labturību un uh, diskusiju veicināšanā izmantot mūsu izstrādātās normas par dzīvnieku labturību. Manuprāt, tas ir vislabākais instruments, kas ir pieejams, bet vēl ir iespējams arī uh, ietekmēt treš šo trešās valstis uh, rosinot iedzīvotājs ja vērsties pie savas valsts valdības. Nu, uh, piemērs ir Ķīna. Toreiz, pirm, tur pirms desmit gadiem nebija spēkā norma par dzīvnieku labturību, bet tagad Ķīnā šīs normas kļūst arvien stingrākas, un tā nav vienīgā attīstības valsts, kas šādi rīkojas. Līdz ar to pasaules mērogā konstatējām pozitīvu tendenci. Un uh, mūsu normas, mūsu darbība ir šīs attīstības pamatā. Mēs īstenojām pastāvīgu dialogu ar nevalstiskajām organizācijām par dzīvnieku labturību. Šeit, es domāju, mērēni noskaņots, nevis ekstrēmas organizācijas, un tas mums palīdz sadarboties un panākt progresu šai jomā. Un Es domāju, ka tas nāk par labu arī Eiropas Savienības dalību valstīm. Eiropas Savienībā ir visstingrākā likumdošana uh, pasaulē šai jautājumā. Tālāk par suņiem. Klaiņojošiem suņiem tā ir problēma vairākās Balkānu valstīs. Mums ir uh, uh veselības ģenere ģenerāla direktorāta atbalsts, uh, organizējot uh, apmācības, izglītības programmas uh, Balkānu valstīs par to, kā ierobežot um, klaiņojošu suņu skaitu. Ir normas par to, kā pārvaldīt šos uh, klaiņojošos suņus un kā cīnīties pret uh, trakumsārgas izplatību. Un izmantojot uh, atbilstošus uh, pasākumus valstības var arī nolēmt iz, uh, iz izkaut šādus vai iznīcināt šādus klejojošus suņus, jo dažreiz tas var būt pamatots, uh, lai aizsargātu sabiedrības veselību. Bet pirmkārt ir uh, jādomā par to, kā ierobežot kleņojošo suņu vairošanos. Tādēļ mēs īstenojam apmācības programmas un pateicamies Eiropas Savienībai par atbalstu šai darbā uh, Balkānu valstīs. par uh, globālo dzīvnieku labturības stratēģiju un tās izstrādi. Kuala Lumpurā tika mm, apstiprināts rekomendācijas par šādu stratēģijas pieņemšanu, un to es arī minēju, ka um, Meksikā Gvadalaharā nākamā gada decembrī notiks starptautiska konference, kurā dalību valstīm tiks ierosināts apstiprināt šādu stratēģiju. Un, protams, arī Eiropas Savienība ir iesaistījusies sagatavošanās darbos un diskusijās. Tālāk Āfrikas cūku mēris. Diemžēl vakcīnas nav, un turklāt šī slimība ir eh, saistīta arī ar eh, meža cūkām. Diemžēl meža cūkas, eh, varētu teikt, aktīvi piedalās šīs slimības izplatīšanā. Āfrikas cūku mēris bija skāris Spāniju un Portugālu pirms kādiem 20 gadiem, un par spīti tam, ka nebija pieejama vakcīna un ka šais valstīs bija daudz meža cūku, uh, Uh, Spānijai un Portugālei izdevās atbrīvoties no šīs slimības, un jau 20 gadu šajās valstīs uh, nav izplatīts uh, Āfrikas cūku mērs, un šīs valstis var savu garšīgo šķiņķi eksportēt uz visām pasaules valstīm. Ko varētu ieteikt? Kontrolēt pirmkārt meža cūku populāciju Uh, masveidā, uh, ja masveidā šīs uh, meža tūkas um, iznīcina, tad tās aizbēg uz citām zonām un vēl izplata šo slimību. Ja nekas netiek darīts, tad, protams, atkal šīs slimības izplatība iet plašumā, tātad ir jāpanāk kaut kāds vidusceļš starp šiem diviem risinājumiem un aktīvi jāsadarbojas ar medniekiem un uh, ir eh, vajadzētu visām Eiropas valstīm uh, organizēt uh, mums. Uh, mēs organizējām tādu pasākumu visām Eiropas valstīm, pieaicinot arī medniekus un konstatējām, ka atsevišķās valstīs vispār nebija nekāda dialoga ar medniekiem, uh, un es domāju, ka būtu arī labāk jāizglīto mednieki un jāiegulda arī līdzekļi zinātniskos pētījumos, lai izstrādātu vakcīnu pret uh, Āfrikas cūku mēri. Tā ir prioritāte, bet tas, protams, uh, maksās dārgi. Tāpat arī uh, cūku fermās ir uh, jāīsteno stingri uh, bioloģiskās drošības pasākumu dalību valstīm ir jāuzstāj uz šādu normu īstenošanu, pat ja tas saistīts ar lielām izmaksām. Tālāk par klimatu pārmaiņām un jaunu slimību izplatīšanos. Tā kā ziemā vairs nav tik augsts kā līdz šim, tad, eh, piemēram, eh, odi var eh, īstenot izplatīt eh, noteiktas slimības, mikrobus, agrāk odi ziemā vienkārši uh, nosala ne, neizdzīvoja. Un uh, līdz ar to tas ir viens no riska faktoriem, bet ir vēl citi faktori, kas darbojas. Nu, būtībā par šiem jautājumiem mēs varētu runāt stundām ilgi. Tālāk. Uh, tika uh, izskanējušas bāžas par uh, veterinārārstiem, par to, ka uh, veterinārārsti attālos reģionos vairs nevēlas strādāt. Uh, nu, valdībai būtu jāpieņem atbilstoši lēmumi, tas ir svarīgi visiem mums. Ir iespējams uh, maksāt uh, augstāku, lielāku algu veterināriem, lai viņi uh, strādā šādās attālās teritorijās. Tālāk par savvaļas dzīvnieku populācijām. Uh, šeit atkal ir jādarbojas vides ministrijām, izlēmjot, kurā gadījumā ir uh, nepieciešams uh, iejaukties uh, populāciju, uh, veicot populāciju kontrolas pasākumu sadarbībā ar medniekiem. Liels paldies par jūsu atbildēm. Arī no manas puses gribētu tiešām teikt paldies paldies par jūsu organizāciju un paldies arī jums par paveikto darbu. Dantāna kungs jau arī to pieminēja. Es uzskatu, ka mēs visi uh, varam būt tiešām vienot un pateikties jums par visu darbu, ko darāt. Kolēģi, tagad mums ir nākamais darba kārtības punkts, un tas ir 2014. gada budžeta izpilde. Mums ir ziņojums, ko sagatavojas Zanīkungs. Un tas ir ļoti svarīgs ziņojums, jo bieži vien redzam, ka trūkst izpratnes par lauksaimniecības specifisko dabu. Un tad jau īpaši, ja strādājam pie KLP, bet e, tagad es došu vārdu Sanī kungam, lūdzu mēģiniet izteikties īsi. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, ka jūsu teiktais bija pilnīgi taisnība, arī es piekrītu, ka gan šajā uh, parlamentā, gan arī citās institūcijās ir jāveicina izpratne par Eiropas lauksaimniecības situāciju. Šai komitējai gribētu ziņot, ka darbs pie lauksaimniecības budžeta izpildes faila vēl joprojām turpinās. Eh, gribētu pateikties par kolēģu ierosinājumiem un priekšlikumiem jo īpaši skūtājs kundzei, kas sēž aiz manis, viņa ir bijis tāds uh, e, dzinējspēks, dzinējspēks mūsu darbā. Diskusijai var teikt, ka mums jau ir saņemts revīzijas, palātas ziņojums, un tas mums sniedz ir vēl arī citu perspektīvu, citu viedokli par uh, izpildi gribētu tie, tie tā tieši tagad pievērsties konkrētiem punktiem un uzdot jautājumus par dažiem no komentāriem par ziņojumu projektu. Es pārliecināts, ka visi to jau ir dzirdējuši, iepazinušies ar to visās valodās. Pirmkārt, sestais punkts, kurā tiek runāts par sēstu atbilstības jautājumu, un te vēlētos jautāt komisijai Vai komisija varētu atbildēt par šeit iezīmēto, atbildēt šeit iezīmēto dilēmu? Ir kļūdas šajā šajās atbilstībā, piemēram, laicīga informēšana par dzīvnieku transportēšanu, dažādu termiņu izpildu un tā tālāk. Šāda veida kļūdas neietekmē uh, atbalsta tiesīgumu. Bet, ja mēs varētu samazināt šo kļūdu daudzumu, tas ļautu novest pie būtiskiem uzlabojumiem 2,2% IKS un 6% lauku attīstībai. Manuprāt, tie ir būtiski uzlabojumi salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Tas pirmkārt. Otrakārt gribētu runāt par desmito punktu. Šeit gribētu vērsties pie revizijas palī, palātas, tātad attiecībā uz lauksaimniecības tēriņiem. Sacīgāks komentārs par to. 13. punktā dalība valstis tiek aicinātas ieviest vienkāršošanu attiecībā uz lauku attīstību. Uh, Manuprāt, tas arī ir viens no galvenajiem šķēršļiem investīcijām lauku reģionos. Tieši tādēļ dalību valstīm un komisijai vajadzētu domāt par to, kā samazināt, uh, kā palielināt vienkāršības līmeni. Par to runāts arī 14. punktā. 16. punktā tiek runāts par to, ka nepieciešams salīdzināmi veiktspējas indikātori un mērķi. Tas ir ļoti svarīgi, jo valdības, proti padomi, vēl joprojām nevēlas ieviest to da dažās jomās. Esmu pārliecināta, ka tie nav patiesi veiktspējas mērījumi, ja tos nevar salīdzināt. Piektais komentārs. Un tas attiec uz 23. punktu. Šeit mēs lūdzam atjaunināt jebkā, un atjaunot informāciju par jebkādiem uzlabojumiem attiecībā uz atbilstību. Un visbeidzot, gribētu zināt, vai komisija varētu norādīt, vai īpān informācija tagad ir pilnīga, jo 2013. gada ziņojuma dati nebija pieejami. Par to tiek runāts 24. punktā. Un tad noslēgumā Šķiet, ka trūkst saskaņotības starp ikadējo un daudzgadu pieejām, par ko runās 25. punktā. Tieši tādēļ uh, palā, tāda tiesa, ne, palāta, režijas palātē, kā aicināta, uh, paskaidrot, kā viņi plāno ievies šo daudzgadu izvērtēšanu. Tie ir vissvarīgākie jautājumi, ko gribēju uzdot pacelt tagad, un man būs labs dzirdēt kādus komentārus vai novērojumus no šīs komitejas un komitejas deputātiem. Lielas paldies! Temat był, proszę Państwa, już omawiany e, i dlatego... Mēs jau esam pārunājuši šo tēmatu iepriekš, tāpēc e, tiešām būtu lieliski, ja es varētu izteikties īsi. Gašīts kundzei vārds. Paldies! Nu, viceprezidents šobrīd ir Luksemburgā Kozak sanāksmē. Un viņš man lūdza viņu aizstāt šodien šajā viedokļa apmaiņā par budžetu. Pirmkārt jau viņš gribēja, lai es Sanīkungam eh, nododu atzinības vārdus par paveikto, Un uh, viceprezidents uzskata, ka ļoti pareizi ir uzsvērt uh, KLP sociālo dimensiju lauka apgabalos Eiropas Savienībā. Ir uh, ļoti labi uzsvērt um, kļūdu radītāju sarukumu, jo īpaši ņemot vērā, ka 2014. gads ir pārējais gads 15. 20. gada maksājuma periodam. Un, un tāpat viņš piekrīt arī komentāriem par to, ka ir grūti īstenot daudz gadu finanšu ietveru ar šādu tīgada finanšu pārvaldības instrumentu. Un tāpat būtu jāicina Eiropas Savienība un dalība valstis mazināt neatbilstību tiešmaksājumu prasībām. Uh, Nu, tas ir tāds ļoti aktuāls jautājums, jo pavisam nesen dzirdējām komisāru Hoganus runājam par vienkāršošanas pasākumu problēmām. Protams, ka ir nepieciešams pienācīgas kontroles, mm, jo īpaši jau attiecībā uz 2016. gadu. Skaidrs ir, ka KLP ir jāvienkāršo, Nu, un viceprezidentam būs padomā arī pāris grozījumi turpmākajās dienās, kad viņš būs pievērsts sīkāku uzmanību ziņojumam, jo kurā gadījumā grozījumi nebūs daudz, lielākoties saistībā ar zaļināšanu un pārbaudes un kontrolas pasākumiem. Paldies! Nu, jūs laikam izteicāties dievu cilvēku vārdā. Selimoviča kungam vārds. Paldies, paldies par priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka Tad būtiskākie punkti priekšlikumā ir labi, tiem varam piekrist. Tomēr ir uh, pāris lietas, uh, kur mūsu prāt ir jābūt ārkārtīgi skaidriem, uh, jāpieprasa rezultāti, jānovērš krāpniecība un jā, iespējami jāmazina kļūdu rādītāji. Mēs tomēr esam lauksaimniecības komiteja, un tā doma jau ir tāda, ka mēs visu laiku tērējam naudu, nauda tiek šķiesta vējā. Līdz ar to mums, kā komitejai, ir jāpauž skaidrs, atklāts viedoklis, nu, tāpēc arī mums padomā ir pāris grozījumi, kas nemaina priekšlikumu būtību, bet eh, gluži vienkārši ir varbūt tādi, nu, nepārprotamāki, skaidrāki. Paldies, saka priekšsēdētājs. Nu, tagad komisijas vārdā ģenerāla direktora vietnieks šķiet eh, ir ar mums, visa komanda ir kopā ar mums, eh, to mēs ļoti atzinīgi vērtējam, tiešām prieks, ka visi esat ieradušies. Lūk, tas ir vērts komisijai. Paldies priekšādātāji. Eh, komisijas dienestu vārdā varu teikt, ka arī mēs tiešām atzinīgi vērtējam ziņojumu projektu, ko ir iesniedzis referents Mūsuprāt, um, paši būtiskākie jautājumi tur ir iekļauti pašreizējās budžeta izpildes kontekstā. Un um, es arī gribētu mazliet atsaukties uz revīzijas palātes uh, ziņojumu. Mūsuprāt, kopumā ziņojums ir uzmundrinošs. Uh, pirmkārt, jau mēs redzam, uh, ka kļūdu radītāji sarūka gan pirmajā, gan otrajā pīlārā. Un e, redzam arī, ka revizijas palāta ir pozitīvi novērtējusi pārvaldību, ko īsteno komisija, tātad KLP pārvaldība, un pozitīvi novērtēt arī uzlabojumi, ko esam e, panākuši mūsu darbā kopā ar dalībvalstīm, piemēram, e, integrētā administrācijas un pārvaldības sistēma platību maksājumiem ir padarīta tāda robustāka. Referents ir minējis vairākus jautājumus, ko es gribētu komentēt. Vispirms jau par šķērsadzīstību. Taisnība, tas ir lēmums, kas ir pieņemts KLP reformas ietverā, tas viss tagad ir noteikts horizontālajā regulā, proti, kā šķērsadzīstības kļūdas netiek kvalificētas kā atbalstiesīgumu problēmas. Un līdz ar to tai nebūtu jābūt daļai no kļūdu koeficienta. Nu, un revīzijas palāta līdzīgi ir paziņojusi, ka sākot ar 2015. gada finanšu gadu un turpmākajiem gadiem šķērsadustības jautājumi vairs netiks iekļauti kļūdu koeficientā. Nu, lūk, un tad 2014. gadā pirmajā pīlārā mums būtu bijis 2,2% kļūdas koeficients. Un, uh, Eh, tas ir ļoti tuvu šim te 2% sliekšņam, kas ir mazliet tāda kā svētā govs visā šajā te pasākumā. Tā kā, nu, jāskatās, ka 2017. gadā pirmajā pīlārā viss ir noritējis ļoti veiksmīgi. Otrajā pīlārā bez eh, kļūdu atbilstības eh, kļūdu koeficients būtu 6%. Tas, protams, ir daudz par daudz, bet vienalga mazāks nekā iepriekšējos gados, kur, piemēram, pirms diviem gadiem bija 7,9%. Tā kā es domāju, ka lietas arī šeit virzās uh, labā virzienā. Runājot par vienkāršošanu lauku attīstībā, varu jums apliecināt, ka komisārs Hogans ir apņēmies strādāt arī pie šī jautājuma. Nu, un uh, lūdzu saprotiet, ka lauksaimniecības ģenerāldirektorāts šobrīd uh, noslēdz apstiprināšanas procedūru 280 lauku attīstības programmām, kas ir jāuzsāk. Uh, Un vienkāršošanas aktivitātes sāksies tikai tad, kad visas pro programmas būs apstiprinātas. Pēdējās programmas šobrīd jau tiek izskatītas, tagad cerams, ka līdz gada beigām visas programmas būs apstiprinātas. Tā pašā laikā varu jūs informēt, ka komisija ir izveidojusi augstu līmeņa ekspertu grupu īpašajā komisāra un viceprezidenta Sīma Kālas vadībā. Šī ekspertu grupa skatīs iespējamo vienkāršošanu ne tikai lauku attīstībā, bet visos Eiropas Savienības investīcijiem struktūra fondos. Es esmu diezgan pārliecināts, ka darba rezultātus redzēsim jau nākamajā gadā. Referents ir minējis, ka uh, snieguma ziņojumi un izpildes izvērtējums mūsu programmām un pasākumiem var tikt veikts tikai savienības līmenī, ja dalībvalsts izmanto salīdzināmus standartus un rādītājus. Nu, tas atkal ir jūsu kā līdzlikumdevējiem lēmums reformas ietverā. Kā rezultātā mēs esam izveidojuši kopēju izvērtēšanas un monitoringa ietveru, uh, ar uh, ietekmes indikatoriem un uh, sniegumu indikatoriem, ko izmanto dalībvalsts un arī komisija. Ceram, ka šoreiz mums būs uh, daudz labāks pamats, lai novērtētu KLP sniegumu. Tāpat referents ir uzdevis jautājumu attiecībā uz Vipērtu, un es atvainojos, ka nevaru sniegt detaļas šobrīd, bet, nu, visu pilnīgi noteikti apkopošu informāciju nosūtīšu referentam. Uh, tā lai viņš var to izmantot ziņojuma eh, izstrādē. Nu, un visbeidzot gribu minēt to, ka komisija lielā mērā piekrīt referentu viedoklim, eh, kas ir pausts atzinuma projektā, proti, ka eh, snieguma uh, izvērtēšana, jo īpaši jau tādā politikā kā KLP, katru gadu, nu, tas nav realistiski. Ieguldījumi gan uh, kā atbalsts Eh, papildinot ieņēmumus, gan struktūrāls atbalsts lauku attīstībā, rezultātus nes nu, ne jau pāris mēnešu vai nedēļu laikā, bet gan eh, vairāku gadu gaitā, un eh, dažreiz ir nepieciešama pat vairāk nekā desmit gadi. Nu, tāpēc arī mūsu ikgada ziņojumā mēs aprakstam KLP sniegumu tādā plašākā kontekstā garākā laika nogriezienī, kas realistiskāk spēs parādīt to, ko KLP ir spējusi īstenot, to, ko ne, un kur nepieciešami uzlabojumi. Nu, lūk, tad rezumējot, varu teikt, ka, manuprāt, atzinuma projekts komisijas dienas skatījumā ir ļoti labs pamats, protams, realistiskam izvērtējumam. Uh, attiecībā uz KLP īstenošanas centieniem un KLP tēriņiem 2014. gadā. Protams, ka mēs esam jūsu rīcībā gatavi palīdzēt, kā vien nepieciešams. Paldies! Paldies! Un tagad uzklausīsim referentu īsi, lūdzu. Mm -hmm. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, liels paldies arī komisijai, kolēģiem, kuri izteicās. Es gribētu piebilst vēl pāris lietas manis iepriekš teiktajiem. Īpaši jau ņemot vērā kolēģu komentārus. Manuprāt, Eiropas Savienība var tik tiešām lepoties ar uh, KLP un uh, tās attīstību pēdējos uh, pāris gadu desmitus. Nu, par spīti visām pretrunām, tas tomēr ir veiksmes stāsts. Ja mēs pavaramies apkārt, tad, nu, mēs redzam tādu pavisam atšķirīgu Eiropu nekā tas bija KLP pirmsākumos. Nu, un starp citu, KLP ir ne tikai vecākā uh, Eiropas Savienības politika, bet arī tāda vislabāk izstrādātā, vismalkāk izstrādātā. Nu, uh, tas, ko mēs darām šobrīd, ir gluži vienkārši papildu centieni nodrošinātu vēl labāku sniegumu. Es domāju, ka tendences kopumā ir ļoti labas. Nu, un es piekrītu Mogala kungam. Šis te teksts projekts, ko esmu izniedzis, ir tikai pamats. Tāds pats sākums. Nu, un es tiešām aicinātu visus kolēģus Un tāpēc es arī esmu tiešām priecīgs par Salimoviču eh, kungu teikto. Proti, tik tiešām, jā, protams, visi tiek aicināti nākt klajā ar eh, priekšlikumiem. Nu, nesen gribētu, mm, ka mūsu komiteja uh, varbūt kaut ko pārprastu. Protams, ka ir eh, ziņojuma projekts, bet, nu, ziņojums un pašreizējais izvērtējums ir jāskata kā vienots veselums. Es domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Ja koncentrējamies uz eh, trim galvenajiem jautājumiem, proti, kā tad eh, kontrolēt izdevumus, Mēs visi esam atbildīgi Eiropas nodokļu maksātāju priekšā par to, lai e, līdzekļi tiktu tiešām atbildīgi tērēti. Gan e, lauku alkoholu iedzīvotāju labā, gan e, patērētāju labā, gan arī, protams, efektīvā veidā. Tā kā es domāju, ka ja mēs pieturamies pie uzņemtā kursa, tad uh, arī gūsim visatverošu atbalstu. Nu, un eh, gribu aicināt arī manus kolēģus sēnu referentus, eh, ja viņiem eh, būtu tāda iespēja. Es labprāt noturētu arī šo ceturtdienu ap pusdienlaiku, varbūt vienos sanāksmi ar ēnu referentiem, uh, gribu viņam to darīt zināmu ātrāk, lai viņi varbūt varētu pārkārtot savu darba kārtību. Bet, nu, protams, ka arī rakstiski sūtīšu šo informāciju. Bet, nu, jebkurā gadījumā paldies visiem par komentāriem, kas līdz šim izskanējuši, un, un es, protams, esmu vienmēr priecīgs dzirdēt vēl detalizētākus komentārus. Paldies! Kolēģi! lūdzu tad eh, iesūtiet eh, savus grozījumus līdz 9. decembrim. Ziņojuma atzinuma projekts ir eh, jāpieņem 25. janvārī. Nu, tagad ķersimies pie nākamā darba kārtības punkta - trialoga jaunumi. Es ierosinātu katram referentam piešķirt 5 minūtes un iztiksim bez um, debatēm. Protams, ka pie šie jautājumi mēs atgriezīsimies nākotnē. Jo, nu, diemžēl mēs tiešām esam iekavējuši, tāpēc man jānākoja ar šādu ierosinājumu. Būs vēlāk arī koordinātoru sanāksme. Un es gribu jau tagad darīt jums zinām, ka mums ir arī izstāde. Uh, par godu starptautiskajai augsnes dienai. Tā ir izstādi trešajā stāvā, un es domāju, ka būtu ļoti atbilstoši, ja arī daži mūsu pārstāvi piedalītos. Es, es saprotu, ka ir kolēģi, kas nepiekrīt, bet es gribētu izteikties par kādu lietu. Es ceru, ka jūs man atvēlēsiet vienu minūti pēc tam, kad referenti būs izteikušies. Bardzo, bardzo ludziom dziękuję. Myślę, że będzie to możliwe. Paldies. Es domāju, ka būs tāda iespēja. Saka priekšsēdētājs. Hasle kungs pirmais eh, izteiksies, eh, un es tad vairāk nemaz eh, nekavēšu laiku, lūdzu, viņam vārds. Jā, Fuzicē, es braucu. Paldies, priekšsēdētāji, man vispār nevajag piecas minūtes, tur jau nav tik daudz ko teikt par vienu trialogu ar um, Luksemburgas prezidentūru. Es domāju, ka mēs diezgan uh, veiksmīgi esam uh, strādājuši. Svarīgākais punkts, par ko mēs vienojāmies ir par uh, ekoloģiskās uh, lauksaimniecības uh, atbalstu un arī par to, ka mums ir nepieciešama harmonizācija Eiropas līmenī attiecībā uz spēkā esošo regulu un varbūt pat būtu nepieciešama jauna e, regula. Tātad mēs e, e, vienojāmies par pieeju, par principiem arī diezgan tas bija veiksmīgi un pēc tam bija zināma, zināmas domstarpības par jaukta tipa uzņēmumiem. Tur nebija īstas skaidrības, tātad šeit būtu precīzāk jādefinē šis dalījums. Tālāk mēs runājām par tematu kontrole, un mēs vēlējāmies pieturēties pie eko regulas un uh, par to, eh, lai eh, tiktu īstenotas kontroles, un eh, parla, parlamenta komiteja par to praktiski vienprātīgi arī bija vienojusies. Un tālāk par importa noteikumiem, kā panākt importēto preču atbilstību. Mēs Eh, tas ir kā pamatnosacījums, bet ir arī importa preču veidi, kam ir paredzēti izņēmumi, kur nevar eh, piemērot mūsu um, ekoloģiskās uh, lauksaimniecības normas, bet šeit uh, nav ar komisiju pabeigts šis uh, darbs. Un notiks vēl pēc tam otrais uh, trialogs, kurā mēs uh, turpināsim darbu nākamā pusgada laikā. Iespējams, ka nonāksim pie rezultāta. Paldies. Dantāna kungam vērts. Paldies priekšsēdētāji par. Uh, tehniskiem jautājumiem. Ir noticis pirmais trialogs. Jāsaka, par, parlaments šajā gadījumā savu nostāju apstiprināja krietni iepriekš, krietni ātrāk par padomi. Un padome šajā gadījumā ir ņēmusi vērā parlamenta priekšlikums, jo mūsu uh, politiskā nostāja ir uh, diezgan uh, vienota, tātad tirgus uh, saglabāšana, aizsargājumās sugas un uh, runa arī par uh, zirgu kopību, tātad par uh, ģe, mēs runājam par uh, ģen, ģeneoloģiju, ģenētiskiem aspektiem, tāpat par iz, as, izņēmumu paredzēšanu retām rasēm. Jāsaka, šajos un, un saistītos jautājumos 85% gadījumu ir panākta vienošanās, bet vēl paliek neatrisināti jautājumi, piemēram, par selekcijas programmu apstiprināšanu. Un eh, tāpat ir eh, jautājums par subsidiaritāti. Es eh, runājot par selekciju, gribu novērst fragmentāciju attiecībā uz tīrām rasēm un to saglabāšanu, kur būtu jāparedz vienoti nosacījumi um, um, attiecībā uz iekšējā tirgu. Tālāk par uh, deleģētiem aktiem un īstenošanas aktiem šis jautājums notiks trešajā pēdējā trilogā. Um, nākamais otrais trilogs notiks rītā, tātad mēs uh, tehniskā sanāksmēs esam pavirzījušies uz priekšu manis minētajos jautājumos un nākamajā trilogā notiks, eh, tiks apspriest tirzniecība Eiropas Savienībā un imports no trešajām valstīm. Jāatzīst, ka eh, padomas teksts ir juridiski kvalitatīvs un eh, liela daļa mūsu priekšlikumu ir ņemti vērā. Tālāk par kontroli ir jānodrošina caurskatāmība par kvalitātes kontroli. Uh, un citiem kontrols pasākumiem dzīvnieku selekcijas jomā. Tāpat jānodarbina dalību, jānodrošina dalību valsts sadarbība cīņā pret uh, krāpšanas gadījumiem. Jānorāda, ka šī uh, joma nav tik sensitīva kā agro uh, pārtikas, lauksaimniecības pārtikas joma. Un uh, Tātad tie bija pamat uh, punkti par sarunu procesu. Paldies! Pani poseł Pentia McIntyre, bardzo proszę. McIntyre skundze. Paldies priekšādātāji. Man um, ir jāziņo par progresu trialogā par jauno regulu, par augu kaitēkļiem. Nu, un uh, sākumā es gribētu izteikt pateicību ēnu referentiem, uh, kuri ir uh, tiešām lieliski pastrādājuši pie šī faila, un pilnīgi noteikti ir vērojams progress. Ir notikuši piecas trialogu sanāksmes, vēl divas ir plānotas 8. decembrī un 16. Ceram, ka varēsim panākt uh, vienošanos uh, vēl otrajā lasījumā, pirms gada beigām. Parlaments savu nostāju pieņēma pagājušā gada aprīlī. Nu, un padoma vienojās par savu mandātu tikai šī gada jūnija beigās. un padomas eh, grozītajā tekstā ir ārkārtīgi daudz eh, grozījumu, ja salīdzina ar komisijas eh, priekšlikumu. Daudz no tiem ir svarīgi gan no politiskā, gan institucionālā viedokļa. Piecas trialogu sanāksmes, kas līdz šim ir notikušas, ļāva mums izskatīt pirmo nodaļu, proti aptvērumu definīcijas, tāpat arī otro nodaļu, kur runa ir par karantīnas kaitēkļiem, trešo nodaļu izskatījām. Uh, Sākumā runa bija par Eiropas eh, Savienības eh, karantīnas kaitēkļiem, un tagad ir runa par Eiropas Savienības regulētajiem kaitēkļiem, kas eh, neliek izmantot karantīnu. Un esam izskatījuši arī 4. un 5. nodaļu par citu starpā operatoru reģistrēšanu, izsakojamību un citiem jautājumiem. Atlikušajās sanāksmēs mums ir jāizskata pārējie panti sastajā nodaļā, kur un ir par uh, augu un augu produktu un citu priekšmetu certifikāciju, un septītā nodaļa un astotā nodaļa arī, kā arī visi apsvērumi. Lūk, tā kā vēl diezgan daudz ir darāmā. Galveno jautājumu starpām ir jautājums par to, kā noteikt prioritāros kaitēkļus, kā tos uzskaitīt, kāds būtu importa režīms, kā arī īstenošanas un deleģēto aktu jautājums. Viena no jomām, kas mums raisa īpašas bažas, ir prioritāro kaitēkļu skaits. Padoma atbalstīja komisijas pieju attiecībā uz prioritārajiem kaitēkļiem, proti, ka nevajadzētu tam visam pārsniegt 10% no kopējās saraksta. Mūsu 40. grozījums ierosina svītrot šo tēmu 10% slieksni. Esam arī veduši sarunas šajā jautājumā, tāpēc, ka 10% ierobežojums parlamentu skatījumā ir nepamatots. Tāds ir arbitrārs. Drīzāk mums šķīta, ka prioritāšu ierobežošana būtu jāīsteno pieņemot kritērijus, ko mēs izklāstītu otrajā pielikumā. Padome ir pieņēmusi 10% ierobežojumu svītrošanu, bet sarunas par otro pielikumu un kritērijiem vēl nav pabeigtas. Nu, tāpat mēs esam strādājuši arī pie jautājumu par īstenošanas un deleģētajiem aktiem. Un tas gan vēl ar vienu ir diezgan pretrunīgs jautājums. Un, lai gan mēs zināmā mērā esam vienojušies, tomēr vēl ir palikuši pārunājumi jautājumi. Es jo īpaši jau gribētu teikt paldies padomus juridiskajam dienestam par parlamentu juridiskajam dienestam par viņu uh, pausto atbalstu attiecībā, piemēram, uz eh, jautājumu par deleģētajiem un īstenošanas aktiem. Viņa zināšanas mums ir bijušas tiešām noderīgas. Es domāju, ka vēl ar vienu ir jomas, eh, kas ir eh, jāizskata, bet domāju, ka visi ir cerību pilni, ka vienošanos varētu panākt vēl pirms Ziemassvētkiem. Pani, dziękuję pani poseł. Pan poseł Agniu, bardzo proszę. Agu kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Mani Zviedrijas bioloģiskās lauksaimniecības lauksaimnieki ir likuši darīt zināmu, ka jaunā bioloģiskās lauksaimniecības regula ir milzīga problēma. Kā jūs zināt, Zviedrija ir valsts ar augstu klimatu, un um, viņu gadījumā augsne tiek likta konteinerā, kas e, ir stāv virs zemes, lai būtu pietiekams siltums, lai augi varētu augt. Mm, Zviedrijā patērētāji ļoti apmierināti ar šādu risinājumu, tas atbilst visiem Zviedrijas noteikumiem, bet Eiropas Savienība viņiem to neļaus darīt. Nu, tas nozīmē, ka Zviedrijā nevarēs apmierināt pieprasījumu un e, lauksaimnieki bankrotēs. Nu, es nedomāju, ka tas ir uh, ticis pietiekami pausts trialogu līmenī, varbūt pat, uh, lai gan uh, ir jau diezgan vēls brīdis kopējā procesā, varbūt tomēr kaut ko var darīt līdz labā. Paldies! Nu, tiešām ļoti pamatots komentārs. Vēlākos gribētu izteikties. Agilērs kundze. Vienu minūti. Eh, muchas gracias, presidente. Muy breve. Paldies, priekšādātāji, pavisam īsi. Informācija par šiem trim dosjē ir eh, ļoti svarīga. Tiešām esmu saņēmuši būtisku informāciju. Mani šie jautājumi interesē un raisa bažas. Piemēram, bioloģiskās lauksaimniecības eh, situācija jau tika minēta. Nu, es domāju, ka šis jautājums būtu jāskata visu triju dosie kontekstā. Tas ietekmē visus ražotājus, tostarp arī Spānijas ražotājus, un tā mums ir prioritāte. Halenī kungs, manuprāt, iet pareizā virzienā, bet, nu, vēl ar vienu ir um, daudz darāmā, un arī pārējie divi dosieji ir ārkārtīgi svarīgi, nu, man tiešām liels prieks par progresu. Yes, thank you, Chair. Just one, two. Paldies, priekšsēdētāji. Mm, gribēju uzsvērt to, kas nu pat izskanēja, tik tiešām ir svarīgi, lai mēs būtu pragmatiski noskaņot bioloģiskās lauksaimniecības dosjē. Nu, piemēram, jauksni ir sasaus, nu, tu taču neko nevar izaudzēt, tas ir skaidrs, viņi ir atrisinājuši šādu problēmu, nu, un nu, varbūt, ka varam saglabāt status quo un šajā direktīvā to neiekļaut un attiecībā uz augu veselību es gribētu aicināt, lai visi kolēģi šajā komitejā tiešām pievērš lielāku uzmanību šim dosie, jo trilogu iznākumam varētu būt būtiski ietekmi uz starptautisko tirzniecību. Nu, mums vajadzētu labāku regulējumu, labāku stratēģiju. Šobrīd piedāvātie nosacījumi trilogā ir, ir tādi ļoti arbitrāri un varētu radīt būtisku risku attiecībā uz importu. Paldies! Bardzo proszę, ale on ostatni, ostatni. Ja lūdzu, pēdējais runātājs viena minūte. Gracias, presidente. Eh, necesito solamente un. Paldies, priekšādātāji. Tātad viena minūte. Es piedalos trialogā attiecībā uz augu kaitēkļu dosjē. Gribu atgādināt, ka šī ir lauksaimniecības komiteja. Un es domāju, ka mūsu loma ir aizsargāt lauksaimniekus, aizsargāt pārtiks ražošanu. Pēdējos pāris mēnešos esam novērojuši vairākus kaitēkļu uzliesmojumus. Daži no tiem ir tikuši ievazāti. Nu, piemēram, olīvas ir gan izvēja pilnībā iznīcināts atsevišķos reģionos. Ja mēs skatāmies, ar kādām problēmām lauksaimniekiem ir jācīnās, nu tad ir skaidrs, ka trilogā mums ir jāizstāv nozares intereses, tātad tādas kontrolas, kas nodrošina to, ka kaitēkļi neiznīcina lauksaimniecisko ražošanu Eiropas Savienībā. Dialogu W związku z tym myślę, że te pytania, które były konieczne. Es domāju, ka visi jautājumi, kas bija steidzami, jau ir uzdoti, un es aicinu visus 12.30 piedalīties starptautiskā augsnes gada atklāšanas izstādē piedalīties. Un uh, Uh, mums pēcpusdien būs uzklausīšana par augu veselības jautājumiem, un tagad notiks koordinātoru sanāksme. Tajā var piedalīties tikai koordinātori.